Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Dargie kolēģi, dargas kolēģis. Das ist die erste Sitzung un Šī ir pirmā budžeta komitejas sanāksme šogad. Katrīz visus esmu sastapusi jau janvārī. Nestoties uz to, gribu jums novēlēt laimīgu jauno gadu. Mums, eh, mums sagaida bagātīga darba programma un budžeta eh, jomā strādājošie īstenībā strādā katru dienu. Un 2012. gads būs īpašs šajā jomā. Tagad man ir tas gods vadīt pirmo vēlēšanu kārtu. Mums ir jāievēl no jauna prezidijas jo ir pienācis uh, sasaukuma laika vidusposms, un man ir tas gods ievēlēt uh, komitejas priekšsēdētāju, vadīt uh, šīs vēlēšanas, pareizāk sakot. Is, is there someone who Also, ich muss formell fragen. Man ir oficiāli jāpajautā, vai kādai politiskajai grupai ir priekšsēdētāja amata kandidatūra. Salvador. Salvador, lūdzu. Yes, uh, man čemā. Priekšsēdētājs kundze ETP politiskā grupa vēlas izvirzīt Alana Lamasūra kandidatūru. Alana Lamasūra ir. Tātad eh, Alana Lamasūra piedāvā ETP politiskā grupa vai kāda cita politiskā grupa vēlētos izvirzīt savu kandidātu vai kandidāti. Tieši nicht. Nē. Labi, tad mēs varam ievēlēt Alanu ar aplausiem, ar aklamācijas procedūru. Herzlichen Glückwunsch! Alan, tu esi ievēlēts vienbalsīgi. Novēlu tev panākums. expression. Merci. Liels paldies, godātie kolēģi, liels paldies par jūsu uzticību. Jūta man nejautāja, vai es pieņēmu šo priekšlikumu, un es tagad varu apstiprināt, ka es to pieņemu un es pateicos jums par jūsu uzticību un par jūsu atbalstu. Es izteikšos arī vēlāk, pēc tam, kad būsim ievēlējuši pārējos biroja locekļus. Tagad es jums piedāvāju ievēlēt pirmo vicepriekšsēdi. Vai ir kāds kandidāts pirmā viceprezidenta amatam, Vermkungs? Yes, chair, I... Jā, priekšsēdētājs gribētu ieteikt Jutu Haugas kundzi, paldies, vai citi kandidāti vai kandidātes uz vicepriekšsēžu amatu nav. Tad es piedāvāju ievēlēt Jutu Haugu vicepriekšsēdes amatā. Paldies un apsveicu viņu ar to. Un tagad otrais vicepriekšsēdis. Vai ir kandidatūra? Karls Glunds. Paldies priekšsēdētāji. Liberāļu vārdā mēs gribētu ieteikt kolēģi. Džordžu Lajenu, mūsu jauno kolēģi šai komitejā. Liels paldies! Es sveicu Džordžu Lajenu mūsu vidū vai citas kandidatūras šīm amatām. Nav. Džordžs Lajons tādējādi ir ievēlēts par otro vīdes priekšsēdi. Felicitation. Apsveicam kolēģi. Pour euh, la trois... Trešais vicepriekšsēdētājs. Vai ir kandidatūra Salvador? EPP vēlētos piedāvāt Deānu kungu. Paldies! Žans eh, Luks Dēns, es domāju, piedāvā, eh, pieņem šo priekšlikumu vai cits kandidatūras šīm amatām. Nav. Tādējādi paziņoja, ka Žāns Luks Dēns ir atkārtot ievēlēts par budžeta komitejas eh, tieši vicepriekšēdi. Felicitāciju! Apsveicu Žānu Luku. Un visbeidzot, ceturtais vai piektais vicepriekšēds, ne ceturtais Grand Fermkungs. Jā. Kalfinkungs. Paldies. Ivaro pieņem šo um, priekšlikumu vajadzīgas kandidatūras. Uh, Kandidatūra nav. Tad es piedāvāju apstiprināt, ievēlēt um, Kalfinu kungu kā ceturto vicepriekšsēdi mūsu komiteja. Apsveicam Ivalo. Liels paldies, godātie kolēģi. Tagad. Uh, Mums ir uh, nokomplektēts birojs, kurām būs tas gods vadīt budžeta komitejas darbu turmāko divu ar pusgadu laikā. Tas noteikti nebūs vieglākais periods mūsu mandāta laikā, taču es domāju, kā rezultāti, kāds esam saņēmuši, sasnieguši arī ļoti sarežģītos uh, uh, apstākļos, arī pirmajā mandāta pusē, es domāju, ka šie rezultāti mums ir uh, jādara optimisma mm, pilniem, entuziasma pilniem šos divu ar pusgadu laikā. Mums uh, nāksies saskarties ar ekonomisku un arī budžeta sarežģītu situāciju, bezprecedenta situāciju, un pateicoties arī mūsu referentiem, pateicoties mūsu re koordinatoriem, pateicoties arī mūsu līdzstrādniekiem, un šeit es īpaši vēlos arī uzteikt Luisa Pačēko līdzstrādnieks un arī asistents šeit uzteicu, uzsaku. Uh, Mēs eh, varam turpināt strādāt, pilnībā pildīt mūsu budžeta uzdevumu, kā tas ir eh, pārēdzēts Lisabonas līgumā, kā ir atrunāta šeit parlamenta loma. Un cita starpā mēs arī esam eh, panākuši arī to, ka lielajās sarunās, kas ir sākušās un par kur runāsim arī pēc brīdi, par. Mm nākamā gada finanšu ietvaru, lai Eiropas parlaments arī varētu strādāt vienlīdzīgos nosacījumos ar padomi. Un lai šīs lielās sarunas pirmo reizi arī būtu atvērtas, un lai mēs varētu runāt arī par eh, kopienas budžetu finanšu resursiem un īpaši arī runāt par izdevumiem. Es vēlos jums pateikties par um, komandas garu un arī par personīgām labām attiecībām, kas ir arī uh, veicinājuši mūsu darba attīstību kopš 2009. gada, un es ceru, ka tas tā arī turpināsies līdz pat 2014. gadam, jebkurā gadījumā es darīšu visu, lai mūsu darbs būtu pēc iespējas efektīvāks un lai mēs turpinātu strādāt draudzības un laba garstāvokļa uh, apstākļos, jo eh, situācija sarežģītāka, jo ir jābūt eh, motivētākiem. Gudētie kolēģi, tagad skatīsim pirmo darba, esam izskatījuši pirmo punktu, otrais punkts darba kārtības pieņemšana. Vai ir kādi komentāri par darba kārtību? Ja nav, tad esam pieņēmuši to. Tālāk, kas attiecas uz uh, uz tēmu pārdali, ko skatīsim no rīta, ko skatīsim pēcpusdienā. Es saprotu, ka Dēna kungs vēlas runāt par pašu resursiem drīzāk šorīt ar viņa klātbūtni, nu, to arī mēs, protams, darīsim. Un tad Grelis kundze man, man sazinājās, kas ir sociāldemokrāta grupas ēnu referente par Alfonsī kunga ziņojumu tātad par uh, zvejas iespējām ar Mozambiku, tad uh, <clears throat> Alfonsī kungu es neredzu un Grelie kundze vēlas uh, skatīt šo punktu pēcpusdienu, 16. punkts. Um, Gaisa kundzes nav, Alfonsī kunga nav zālē, tad mēs skatīsim uh, uh šo punktu 16. pēcpusdienu. Liels paldies! Es atgādinu, ka mūsu šīs dienas sanāksmē galvenais jau, gal, eh, svarīgs brīdis būs pulkstens trijos pēcpusdienā, kur pēc pa, uzklausīsim komisāru Levandovski, kurš pēc vē, paša vēlēšanās vēlējās gan draudzības eh, vārdā, gan pieklājības vārdā arī ierasties mūsu komitejā un apmainīties viedokļiem pār budžeta projektu 2013. gadam un eh, runāt par arī finanšu perspektīvu sarunām. Trešais punkts priekšstādātāja paziņojumi. Deziko Būņūs pieejami šie paziņojumi, norādot, kā Mikāls Toirers, kurš ir mūsu kolēģis no Aldis grupas, ir ievēlēts eh, jauns priekšsēdis eh, budžeta kontrolas komitejā ar viņu tikšošo pēcpusdienu, un Jānis Mulders, kurš bija viņa priekšgājējs, un tagad kļūst par šīs komitejas pirmo vicepriekšsēdi. Nē, Nu, tā man te rakstīts. Jā, nu tur izskatījās, ka ir pārāk daudz to, to liberāļu. Jā, nu atvainojiet, man atvainojiet. En tout cas, de manière égoïste. Tad nu, ļoti egoistiski es esmu ļoti priecīgs par to, ka Jans Mulders varēs tagad vairāk laika veltīt budžeta kontrolas komitejas darbam. Labi, nu ko. Ceturtais punkts protokola apstiprināšana sanāksmēji, kas notika iepriekš. Protokoli ir izdalīti, tātad, ja nav nekādu iebildumu komentāru līdz sanāksmes beigām, tad protokols uzskatīsim par apstiprinātiem. Tikmēr mums ir pievienojies kolēģis Alfonsī. <clears throat> Tātad varam skatīt jūs ziņojumu šo pēcpusdienu. Labi, paldies. <clears throat> Grēlies kundze, kas ir sociāldemokrātu grupas ēnu referente, nevarēja būt šeit klāt no rīta, tad viņa gribēja piedalīties un skatīsim tad to pēcpusdienā. Un tagad, dāmas kungi, piektais punkts. 2013. gada budžeta prioritātes. <clears throat> Vispirms man ir jāinformē budžeta komiteja par to, ka Koordinātori vienojušies par uh, to, kā bija ziņojumi par 2013. gada budžetu tik mm, attiecīgi sadalīti. Tātad vispirms, kas attiec uz Eiropas komisijas budžetu, šis ziņojums to skatīs Giovanni Lavija, es viņu ar to apsveicu, un ziņojums par citām institūcijām tiek piešķirts arī Bogņu kungam. Giovanni, vārds tev, lūdzu. Kāda ir tev pirmie iespēja par nākamā gada budžeta sagatavošanu? Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Sākotnēji vēlos es pateikties jums un pateicos arī koordinatoriem arī par pausto um, uzticību. Jūs man piešķirat šo, šī ziņojuma izstrādi un es šo darbu darīšu <clears throat> Un, protams, ar lielāko apņēmību Eiropas Savienības institūciju un pilsoņu interesēs. Es domāju, ka ir eh, svarīgi uzsākt šo pirmo viedokļu apmaiņu par 13. gada budžetu, iekļauj, ņemot vērā arī vispārīgos ekonomiskās un finanšu grūtības, šo sarežģīto situāciju, kāda pašlaik šķērso Eiropā, un mēs to nevaram vienkārši ignorēt. ņemot vērā arī, protams, loģiskās negatīvās sekas, ka radījuši krīze gan nodarbinātības, gan finanšu, gan arī produktīvajā sfērā. Un es domāju, ka arī šajā brīdī Eiropai ir jāsniedz ātra un konkrēta atbilde 2013. gada budžets būs ļoti sarežģīts budžets. Budžets vienmēr ir sarežģīts, kad uh, mūsu rīcībā ir ļoti maz resursu un uh, kad ir tik daudz jāsasniedz dažādu mērķu. Mums ir jāstrādā, uh, un ņemot vērā šīs sarežģības un tāpat laikā arī nosakot efektīvu stratēģiju, lai mēs varētu atgūtos. Vadlīnijas būtu pirmais oficiālais parlamenta dokuments. Es domāju, ka šai sakarā būtu liederīgi uzsvērt, kādi tad ir galvenie mērķi, kādus vēl sasniegt parlaments, sākot jau ar pirmajiem budžeta projektiem, kāda ir politikas prioritātes. Es domāju, ka pirms izstrādājam vadlīnijas un pirms par tām runājam nākamajā bil, uh, budžeta komitejas sēdē, es vēlos īsi jums norādīt, un arī dzirdēt, ko jūs uh, domājat, kāda ir jūsu atgriezieniskā saikne, lai to varētu, do, lai var to, lai to varētu ņemt vērā, izstrādājot ziņojumu. Runājot par būdžetu krīzes laikā, protams, kā runa ir par taupījumiem. Mums ir, m, bil, m, budžetam ir jābūt ar taupības prioritāti un tāpat laikā arī jāveicina ekonomiskā atbalsts, kas būtu ekonomiskā attīstība, kas būtu stabila, lai mēs varētu sasniegt arī Eiro 2020 mērķus. Un arī budžetā uzsvērt izaugsmi un nodarbinātību. Izaugsmi un nodarbinātība ir elementi, kas, manuprāt, ir galvenie mērķi, uz kuriem jāvērš mūsu uzmanība, lai mēs varētu iziet no krīzes, uh, kādā pašlaik atrodas lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Es uzskatu, ka ir nepieciešams arī stiprināt mūsu uzmanību uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, kādi ir viņu strateģiskie attīstības faktori, jo šiem uzņēmumiem ir ārkārtīgi liels ekonomiskais un inovācijas izaugsmas potenciāls Un arī divi no trim Eiropas eh, strādājušiem strādā tieši MVU, un šie uzņēmumi ir mūsu ekonomikas arī eh, skelets. Manuprāt, šie ir galvenie mērķi, kādiem ir jābūt 13. Eh, gada budžeta centrā, lai ļautu Eiropas ekonomikas motors varētu radīt jaunas darba vietas, kas ir absolūti nepieciešamas, lai veicinātu arī ātri iesaistītu darba tirgu jauniešus kuriem šodien vēl neizdodas atros, atrast stabils darba vietas. Es nedomāju, ka tagad ir eh, svarīgi un nepieciešams iedzināties detaļās, Mm, to mēs, eh, tās mēs minēsim, kad runāsim par 13. gada budžeta vādlīnijām. Es eh, ceru arī, ka viss specializētās komitejas sniegs savu ieguldījumu un lai varētu veikt padziļinātu analīzi. Skaidrs, ka šajā brīdī mums ir, ir jāsūta vēstījums, ļoti stingrs vēstījums Eiropas līmenī par to, kāda ir Eiropas resursu pievienotā vērtība. Uh, lai katru iztērēto eiro mēs veltītu uz galvenajiem mērķiem un lai atvesaļotu ekonomiku sadarbībā arī ar nacionālajiem būdžetiem arī Eiropas semestra laikā mums arī nacionālajā budžeta uh, līmenī ir jāveicina uh, sinerģija. Ņemot vērā, protams, arī atšķirības, bet sinerģijas galvenais mērķis ir atjaunināt ekonomisko izaugsmi. Nu, tad pirmie apsvērumi mums gaida jūsu reakcijas. Protams, ka 13. gads ir, būs 7. finanšu perspektīvu gads, tas ir pēdējais eh, šo finanšu programmēšanas eh, gads. Mums ir jāņem vērā arī programmu attīstības līmenis. Mēs nevaram ignorēt uh, Arī izstrādājot budžetu, pieredzi, kādu esam ieguvuši, izstrādājot 12. gada budžetu, šī pieredze joprojām vēl dzīvo mūsu atmiņā, un uh, tā, no tās ir jāgūst mācības, izmantojot šo pieredzi, kāda ir iegūta arī Baldzānika un Sidonija, mums ir arī jāņem, uh, mums ir jāturpina darbs. Un, uh, Visi arī saprot to, kā krīzes laikā dalība valstis izstrādāja 13. gada budžetu, dalība valstis pievērsīs vēl lielāku uzmanību, ņemot vērā esošo situāciju un krīzi. Taču mums ir konstanti jāuzrauga uh, maksājumu, um, arī absorbēšanu un arī uh, un arī dalību valstu ieguldījums, lai uh, dalību valstis turpinātu sniegt savu ieguldījumu Eiropas budžetā, lai mēs varētu atjaunināt ekonomiku, un es ceru, ka kopumā mēs visi varēsim veiksmīgi sadarba, sadarboties, lai izstrādātu uh, uzticamu. Uh, 13. gadā budžetu, lai mēs varētu atjaunināt uh, ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību. Merci, monsieur le rapporteur. Paldies. Un tagad es aicināšu runāt Derekam Vogam, un pēc tam būs vispārējas debates par to, kā notiek 2013. gada budžeta sagatavošana. Derek, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies arī kolēģiem par to, ka viņi man uh, ļāva veikt šo darbu un, protams, es ar nepacietību gaidu tā uzsākšanu. Bet eh, nedaudz eh, ilustrēšu arī kontekstu, proti eh, Eiropas Savienībā piedzīvam grūtus laikus, ekonomisks un finansiāls izaicinājums, un tad, kad mēs gatavojam parlamentu budžetu, vienmēr tas ir jāpaturprātā, tāpat kā sagatavoju citu institūciju budžetus. Vakardien Levandovska kungs nosūtīja vēstuli visām institūcijām institūcijām, lai tās nepaaugstināt budžeta līdzekļus nākamajā gadā par vairāk kā 1,9%. Nu, tāds ir konteksts, kurā mēs darbojamies. Otrs uh, elements, kas jāņem vērā, ir mūsu grafiks. Tas ir minēts arī uh, mūsu komitejas uh, biļetenā. Mūsu kalendārs ir ļoti saspringts divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām mums ir uh, jāsaprot, ka par vadlīnijām mēs vienojāmies pirms konkrētiem aprēķiniem, un kolēģi noteikti atminēsies, uh, kā tas notika pagājuši gadu. Mēs no sākuma veicām aprēķinus, un pēc tam vienojāmies par vadlīnijām. Šogad to darījām otrādi. Uh, Un e, kādēļ vēl ir tik grūti strādāt pie šī kalendāra vai precīzāk visu to izdarīt? Mums ir aprēķini jāveic līdz marta mēnesim, lai komisija to varētu jau iekļaut budžeta sākotnējā uzmetumā. Līdz ar to nu, mūsu darba kārtība ir e, visai pārpildīta. Es ceru, ka kolēģu priekšā atrodas arī dokumentu kopija, un vēl gribēju jūsu uzmanību pievērst uh, pirmajam, pirmajā ailītei lapuses apakšā, tur es pieprasu iesaldēt konkrētas budžeta līnijas un. Uh, Es nesaku, vai uh, tas būs eh, absolūta līdzekļu iesaldēšana vai tāda, eh, nu, formāla. Un, protams, mums ir uh, jāsaprot, kādas ir mūsu saistības. Uh, protams, institūcijām ir jāved sarunas. Un tāpat vēlējos. Uh, kolēģiem pastāstīt, kā būtu iespējams ietaupīt parlamenta budžetā. Nu, protams, vajadzētu nākt klajā ar pietiekam labiem priekšlikumiem, kā ietaupīt. Uh, Uh, otrais punkts nākamās lapus augšā. Es pieprasu uh, ciešāku institucionālu sadarbību, piemēram, cilvēku resursu, organizācijas, tehnoloģiju un ēku politikas ziņā. Budžeta kontrolas komitejā vakardien uzstājās reģionu komitejas un ekosoku komitejas pārstāvi ar prezentācijām. Viņi mums pastāstīja par to vienošanos, kas pastāv viņu starpā par labāku organizāciju un tā, protams, ir iespējams izmantot vērtību resursus liederīgāk un arī ietaupīt. Lapuses apakšā es pieminu arī citas iespējas, kā ietaupīt, runājot par īstenotajām budžeta līnijām. Izskatās, ka katru gadu ir vairākas budžeta līnijas, kurās uh, finansējums vienkārši netiek izmantots. Nu, tad mums ir jāpadomā, vai tur ir iespējams veikt kaut kāds ietaupījums. Uh, Tālāk devītajā punktā es pieprasu iesaldēt uh, budžeta pozīcijas, kas attiecas uz ceļojumiem, komandējumiem un uh, arī uh, deputātu piemaksas. Es uzrakstu, ka tas ir jāizdara līdz sasaukuma laika beigām, un es, uh, protams, saprotu, ka kolēģi gribētu par to diskutēt, bet uh, šī Eh, iesaldēšanas politika attiec uz 2013. gadu, nevis uz visu sasaukumu laiku. 11. punktā runāju par eh, eh, ēku politiku, par to, kā mēs esam to piekāpuši pagātnē. Protams, parlaments vēlas, lai šī veida politika būtu atklāta un caurskatāma, un tāpat norādu, ka ir jāpadomā par normāliem uh, ēku projektiem, kas ir jāizteno līdz sasaukuma laika beigām. Mēs par dažādiem ēku projektiem vienojāmies līdz šī gada beigām, bet mums ir jāsaprot, kā arī šeit veikt ietaupījumus. Atgriezīšos pie septītā. Tas ir punkts, ko iekļāvu ziņojumu projektā un uh, Es pieprasu veikt neatkarīgu parlamenta budžeta izvērtēšanu. E, to kolēģi pieprasīja jau agrāk. Vladimirs Manka, kad viņš bija referents, arī pieprasīja veikt šādu procedūru, bet nekad tas netika īstenots. Tas nu dien ir svarīgi, jo ja kāds no malas uzmetu, uzmestu aci parlamentu budžetam, viņš noteikti varētu ar svaigu skatu atrast eh, jaunas jomas, kurās ir iespējams ietaupīt. Un, protams, mums ir jāapspriež, kurš tad veiks šo izvērtējumu un ko viņi eh, reāli drīkstēs apskatīt. Un es domāju, ka Eh, jāpiemina arī citas institūcijas, eh, ir jāpadomā par budžeta iesaldēšanas iespējām, bet eh, es atstāju arī zināmas manevrēšanas iespējas, jo es negribu institūcijas iebaidīt, tieši otrādi gribu tās iedrošināt. Un, protams, jādomā, ka ir dažas institūcijas, uz kurām šis budžeta iesaldēšanas process izdarīs lielāku spiedienu, piemēram, Eiropas kopienu tiesu. Bet eh, tā tad eh, es eh, aicinu iesaldēt dažas budžeta līnijas pozīcijas, bet tai pašā laikā atstāja pietiekami lielas manevrēšanas iespējas. Tas būtu viss no manas puses priekšsēdētāja kungs, un es ceru, ka kolēģi ar mani labi sadarbosies, neiesniedzot veselu grozījumu kūzmu. Paldies! Bien, merci, mon cher Lielas paldies, darbo kolēģi. Es pateicos abiem referentiem. Un līdzīgi kā viņas vēlētos uzsvērt uz striktu, striktajiem termiņiem, kādos mēs sagatavojam šīs vadlīnijas. Un es eh, uzdevu decembrī jautājumu koordinatoriem, lai noskaidrotu, vai mēs nevarētu atjaunot šos vadlīnijas pirms parlamenta birojas pieņēma savus aprēķinus un runājot par komisijas budžetu, pirms komisija prezentē savu budžeta projektu, un koordinātori vēlējās, viņi uzskatīja eh, tīri no politiskā viedokļa, ka parlamentam jāizsakās plenārsēdēs par 2013. gada budžeta perspektīvām un rekomendācijām jau no gada sākuma, un tas mums uzliek ļoti striktu laika grafiku, eh, to jūs redzējāt mm, biļetenā, un šis pirmais ziņojums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 Lavija kungs jau sacīja, ka šīs ekonomiskais eh, brīdis varbūt nav tas veiksmīgākais Eiropas vēsturē. Ļoti grūti izvērst budžeta diskusijas, eh, kamēr mūsu valstīs mēs redzam, ka ir jāveic ļoti svarīgi budžeta pielāgojumi. Mm, taču mūsu budžeta par laimi nav deficīta, tādējādi ir jāsaglabā šis mūsu izvēlētais virziens. Uh, kādu jau esam uh, arī izvēlējušies līdz šim. Mēs neprasīsim neko neiespējamu no parlamenta puses, mēs nepieprasīsim palielinājumus bez pamatojuma, neesam to darījuši iepriekš, nedarīsim to arī tagad, taču um, būs tomēr jāturpina strādāt ļoti svarīgās jomās, kas ir svarīgi. Um, Eiropas Savienībai arī ārlietu uh, aspekts un tam līdzīgi. Līdz ar to mums ir jārēķinās ar uh, tādu budžetu, kas būtu atbalsts dalību valstīm, lai tās labāk varētu cīnīties pret krīzi. Tas ir instruments, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, kā teica Lavija kungs. Šie ir tie svarīgie jautājumi, tās ir jāuzsver vadlīnijās un arī uh, prioritāte jaunieši, kur ir vissarežģītākajā situācijā pašlaik mēs runājām par taupību. Taču es domāju, taupības viedā vajadzētu izvēlēties kaut ko pozitīvāku. Budžets kā atbalsts, kā investīcija, kā iespēja finansēt uh, politikas, kādas mēs visi vēlamies īstenot jau vairākus gadus, lai īstenot Eiropu 2020 ir jāatbalsta šīs stratēģijas. Pretējā gadījumā Eiro 2020 stratēģija nebūs eh, veiksmes stāsts, jo atkal nebūs pietiekam daudz naudas, lai vispār šo stratēģiju varētu īstenot. Tas nav nekas jauns. Šādā situācijā mēs jau bijām divus iepriekšējos gadus. Parlaments bija saprātīgs un lūdza palielinājumu tikai tur, kur tas bija nepieciešams, un tieši tādā veidā mums arī ir jāturpina uh, Jebkurā gadījumā mēs raudzēsim, kādas ir komisijas priekšlikums, un tad arī Eiropas parlaments, protams, izteiksies par to. Tev es gribētu uzdot vairākus jautājumus komisijai, varbūt arī dažiem no jums jau ir informācija. Horvātijums pievienosies jūlijā. Tā būs tātad vēl viena valsts, kurai arī būs jāparedz investīcijas. Uh, Šī valsts eh, strādās arī šeit parlamentā un citās institūcijās, un tas nozīmē izdevumus. Nu, varbūt arī citādāk varam to nosaukt par palielinātām investīcijām. Tā ir nauda, kas mums būs nepieciešama, lai varētu iekļaut Horvātiju. Kur mēs atradīsim šo naudu? Vai mēs grozīsim finanšu perspektīvas, kā tas bija attiecībā arī uz citiem mm, paplašināšanās procesiem? Ko komisija par to domā? Vai komisija piedāvā savu būdžetu arī ņems vērā Horvātijas iestāšanos, vai arī tur teiks veikts kāds izmaiņas jūnijā, jūlijā, kad Horvātija iestāsies? Es gribētu zināt, kā tur īsti ir. Merci, Eider. Paldies. Es domāju, ka Horvātija noteikti būs liels budžeta diskusiju objekts katras institūcijas ietvaros un starp institūcijām. Salvadors Garīga. Sí, gracias, presidente. Kiera la casualidad. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tā nu sanāca, ka pirmie divi runātāji par 2016. gadu budžetu runāja spāņu valodā, un tā ir laba lieta. Es turpināšu šo tradīciju. Un um, jau vairākus gadus mums ir ekonomiskā krīze, un pirmais jautājums, kas būtu uzdodams, ir, Tas um, arī saistās ar 2012. gadu, kādā mērā Eiropas Savienības budžets ir veicinājis mazināt dalību valstu ekonomisko krīzi iepriekšējo gadu laikā. Manuprāt, tas ir visai svarīgi, kāda e, šīs kopienas budžeta loma. Un Edera jau teica, ka mēs ne tērējam, bet mēs investējam. Un investīcija vienmēr uh, rāda izaugsmi un jaunas ekonomiskās iespējas. Un tieši šādā veidā vajadzētu virzīt lietas jaunajā budžeta gadā. Budžets, kas balstītos uz investīciju principu, kā teica arī Vogana kungs, un mēs arī viņu atbalstām, mūsu grupa viņu atbalstam. Un šeit um, Mm, mums, ja mēs varētu budžetā paredzēt ietaupījumus, tas būtu visu institūciju administratīvajos izdevumos. Un administratīva izmaksu daļa nav varbūt tik ārkārtīgi liela, bet būtu labi sabiedriskai domai Eiropā parādīt, ka mēs varam samazināt administratīvās izmaksas, tajā pašā laikā palielinot investīciju daļu. Uh, tam jābūt taupības budžetam, par to nav šaubu, bet pats termiņš taupība, manuprāt, tur nav nekādu negatīvu mm, aspektu. Taupība, tas nozīmē samērība eh, maksājumu ziņā, un tas nozī nozīmē arī praktiski samazinājumus un griezienus, eh, kas ir visai lieli, bet mums tas nozīmē labāku uh, virzību budžeta pozīcijās, kurās mēs paredzam arī nelielu palielinājumu investīciju maksām. Nevajag aizmirst, ka nacionālajā budžeti ir vienīgā daļa, kas palielinās 2016. gadā un ir sadalījums Eiropas Savienības budžetam. To nevajadzētu aizmirst, kad mēs sākam sarunas ar padomi. Nu, runājot par novembri, tad pats taupības vārds kopienas kontekstā tas būtu maksājumu samazinājums padomē. Mums taupība drīzāk ir labāka mērķu noteikšana, kurai ir jāvelta mūsu izdevumu palielinājumu. Tas ir varbūt nedaudz pāragri budžeta procedūrā. Mēs esam tikai sākumā, un es domāju, ka īpaši jāatbalsta mūsu divi um, referenti. Mēs to darīsim pēc iespējas konstruktīvāk, paturot prātā, ka mērķis ir nonākt pie samierinoša rezultāta ar skaidru situāciju, lai nonāktu pie rezultāta. Nevajadzētu atkārtot iepriekšējā gada samierināšanu. Mums ir jābūt skaidrām idejām jānonāk pie samierinoša rezultāta, mums jāzina skaidri skaitļi dalību valstīs attiecībā par realizāciju. Pretējā gadījumā mēs atkal nonāksim padomes rokās, un tā ir lieta, ko mēs noteikti vēlētos izvairīties. Paldies, Salvador! Es domāju, ka pēdējais teikums, ko teici, es domāju, visi varētu piedo, tam pievienoties, um, kas piedalījās uh, samierināšanas procedūrā. Un, es domāju, tas jautājums, ko vajadzētu arī rosināt eh, sarunā ar komisāru Landovski. Vienlaikus ir patēriņa eh, ritms maksājuma apaprojācijā un novērtējums, eh, to virzība, kur pēdējā brīdī mēs esam saskārušies ar nozīmīgām grūtībām pēdējā samierināšanas laikā. Karls Aglunds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Vispirms es vēlos apsveikt jūs un arī pārējos kolēģis, kuri ir jums blakus eh, par eh, ievēlēšanu, un mums ļoti liels prieks jūs tur redzēt. Nākamā gada ēnu referents no mūsu grupas ir Alvaro, viņš šeit gan nav, bet tā vēlāk viņš aktīvi piedalīsies sarunās, vēlos arī apsveikt Lavija kungu par viņa jauno uzdevumu, arī Von, Von kungu. Runājot par nākamā gada budžetu, pirmkārt man ir jāteic, ka esam ļoti priecīgi, ka varējām vienoties par to, ka mums ir ziņa. Ziņotājs, jo šis situācija, kur mums ir daudz saistību, uh, arī maksājumu daļa ir problemātika, arī ņemot vērā, ko teica kolēģis, un arī ņemot vērā pagājušā gada diskusijas ar padomi. Tātad vai padome varēs nomaksāt savus rēķinus, kas tāds, par ko mēs satraucamies, un šis ir jautājums, kas mums arī ir jāskat šogad, un tas ir uh, jāskat arī ņemot vērā arī nākamās MFF sarunas, lai izvairītos no šādām situācijām nākotnē. Uzdevums nav vienkāršs, bet tam noteikti būs ietekme uz 13. Uh, gada budžetu. Tālāk runājot par vispārīgo ekonomisko situāciju, esmu priecīgs dzirdēt, ka Lavijā kungs arī runā par taupību, jo uh, skaidrs, ka politiski mums ir jābūt ļoti uh, izvēlētai šai taupīguma pieejai, bet, kā arī teica referents, mums ir jārauga kāda veida izdevumi veicina izaugsmi. Pagājuši gadu mūsu grupa vēlējās arī veikt zināmus uh, samazinājumus, lai varētu pieturēties pie vispārīgiem arī maksājumu saistībām, kas būtu pieņemamas un tāpat laikā arī uh, vairāk uzvē, uz uzsvērt izaugsmes elementus. Tas nebija iespējams pagājušajā gadā. Mēs noteikti nāksim atpakaļ ar, uh, atgriezīsimies vēl ar līdzīgiem priekšlikumiem, jo īpaši šogad, kad mēs pierādīsim, ka arī pagājušajā gadā izteikti argumenti joprojām vēl ir aktuāli Un šis jautājums ir eh, noteikti jūtīgs arī daudziem kolēģiem. Mēs atgriezīsimies ar iniciatīvām, kas eh, būs eh, līdzīgas pagājušā gada iniciatīvām, lai mēs tiešām varētu vairāk koncentrēties uz izaugsmas veicinošiem elementiem, tāpat laikā arī īpaši ne, nepalielinot budžetu, jo tas nav īpaši realistiski. Un arī kolēģi vēl atgriezīsies arī par uh, Vogankunga ziņojumu. Paldies, Bokraškungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti lakoniski gribēju brīdināt Lavijas kungu, ka mums nevajadzētu būt pārāk nereālistiskiem. Izaugsms uh, un darba vietu nodrošināšana nav iekļauta pašreizējā budžetā divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām Eiropas Savienības budžets vienkārši ir nepietiekams. Eiropas Savienības budžets nav domāts, lai veicinātu jaunu darba vietu radīšanu un izaugsmi. Nē, tas ir domāts, lai veicinātu investīcijas, kas dažās jomās var palīdzēt izvairīties no darba vietu zuduma un mazināt reces, negatīvās recesijas sēkas. Tas ir pirmais iemesls. Otrām kārtām pat dalību valstu budžeti nevar eh, tik lielā mērā uzkurbulēt eh, darba vietas un uh, izaugsmi. Ja mēs runājam par tām divām valstīm, par kurām runāja godātie deputāti, Itālijas un Spānijas valdības nevar atļauties paaugstināt savus budžetus tieši šobrīd. Nē, tieši pretēji. Valdības, eh, nu, tas bija minēts eh, laikraksts eh, lapusē vakardien, ka pusmiljons darba vietu ies zudumā Spānijā tikai šogad, ņemot vērā krīzi, un Rohai valdībai nav nekādas citas izvēles, kā tikai taupīt darīt. Un, protams, viņi to darīs entuziastiskāk nekā iepriekšējā valdība, vismaz viņi paši tā apgalvoja. Padome teica, ka bezdarba rādītāji tikai paaugstināsies. Tādēļ paturēsim prātā to, ka visa eirozona atrodas recesijā vēl vairāk darba vietu pazudīs un Eiropas Savienības budžets nav domāts tam, lai radītu jaunas darbvietas un veicinātu izaugsmu. Nē, tas ir domāts, lai izstrādātu, attīstītu infrastruktūru, atbalstītu izpēti un, protams, tam visam ir savas sekas. Tas varētu mazināt recesijas negatīvās sekas. Bet eh, tā nav arī burvju nūjiņa, un mēs nevaram sagaidīt uh, izaugsmi uh, kā tādu budžeta ierosināt attīstību, un mums vajadzētu saprast, kurās jomās mēs gribam vairāk tērēt un kur mums ir nepieciešama pamatīgi ietaupījumi. Tādēļ mm, augsti vērtēja Dereka Vona pieeju, viņš teica, ka vajadzētu padomāt par eh, konkrētu pozīciju iesaldēšanu, tajā pašā laikā saglabājot arī manevrēšanas iespējas. Bet pats galvenais eh, mērķis, pati galvenā prioritāte mm, ir eh, Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā. Ņemot vērā šo faktu, mums ir jāsamazina administratīvie personāla ēku un infrastruktūras izdevumi. Paldies! No kolēģi. No, paldies, kolēģi Elga Tripel. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vēlējos jūs arī sveikt ar ievēlēšanu amatā. Atgriezīšos pie debatēm plenārsēdē, kas norisinājās pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Ar 521 balsi mēs noraudi, noraidījām fiskālo paktu, jo mums tas šķita nepietiekams un tāds, kas nebalstās uz uh, kopienas metodi. Es gribēju citēt vienu kolēģi no EKR grupas. Viņš teica, mums vajag nevien taupīt, bet arī uh, E, vajag īstenot struktūrāls reformas un ir jābūt mērķiecīgām investīcijām. Es domāju, ka tie ir tie mērķi, kas ir tuvi ļoti daudziem deputātiem. Jāpadomā, kāda politika tiek piekopta dalību valstīs. Mums ir jāizstrādā e, īstenojams vadlīnijas un jāpadomā, kādas politikas vadlīnijas iespējams īstenot ar mūsu uh, budžetu, ja ar 521 balss uh, pārsvaru mēs noraidām uh, fiskālo paktu, tad tas patiešām ir iespaidīgi. Ko tas konkrēti nozīmē? Mums ir jābūt pietiekam kritiskiem un uh, padomāsim, kas notika vedot sarunas ar padomu pagājušu gadu. Atceros Broka kunga izteikumus. Tā tad visas trīs institūcijas, padome, komisija un parlaments lēma, ka 2020. gada stratēģija būs uh, galvenā politiskā mēraukla, kurā ir mērtiecīgi jāinvestē. Un, uh, jā, tas lielā mērā sasauc ar Bokroša kunga teikto, proti, ka galvenokārt ir jārunā par infrastruktūru, lai varētu garantēt ilgspējīgu izaugsmi, pētniecību, izglītību, un ja šeit tiks mērķiecīgi investēts, tad visās šajās jomās radīsies izaugsmu un darba vietas. Par to mēs vienojāmies. Dalību valstīs, kā jau teica visi kolēģi, situācija ir ļoti sarežģīta un visu laiku ir jātaupa protams, rodas problēmas, un dalību valstis šī taupība var novest eh, sabruko, uz sabrukuma robežas. Es šeit nerunāju par to, ka ir nepieciešams samazināt um, parādus, bet šī taupīšana par katru cenu beigās nenoved ne pie kā laba, ja to nepapildina mērtiecīgas investīcijas, nu kā mēs to redzam Grieķijas gadījumā. Bokruškungam taisnība šajā kontekstā. Padoma uz mums izdara milzīgu spiedienu, ka visiem ir jātaupa, tātad jums arī ir jātaupa. Jūs te nevarat uh, būt izlicēji. Bet ir ļoti lielas atšķirības. Protams, mums ir jāsamaksā savi parādi, bet Eiropas budžetā nav parādu. Ja mēs runājam par atšķirībām, eh, nu, padomas argumenti nebija visai spēcīgi, bet mums ir jāsaprot, kas tad ir jādara Eiropas Savienībā nākamo gadu uh, laikā, uz ko mums visvairāk vajadzētu koncentrēties. Ņemot vērā 2020. gada stratēģiju, mums ir pietiekami labi argumenti, kādēļ mums ir uh, jāpaukstina budžets atsevišķās līnijās, lai sasniegšot nospraustos mērķus. Uh, Un mums ir jāsaprot, vai mēs to gribam, vai mēs gribam strīdēties ar padomi, riskējot, ka mēs atkal zaudēsim šajā cīņā, vai vienkārši atmetīsim tam ar roku, pateiksim, neko tur nevaram ietekmēt, un tā tas arī paliks. Tātad, ja mēs būsim pieticīgi un atmetīsim tam ar roku un piekritīsim padomes eh, piedāvātajiem skaitļiem, uh, tad iekšējais spiediens, nu, atcerēsimies, ko teica Baukraškungs un ko teica sociālisti, ka mēs nospraužam galvenās vadlīnijas, tad mums ir jāpārdala budžets, jo savādāk mēs vienkārši iesim pa iemīto taciņu un neievē, neieviesīsim nekāds jauninājumus. Mums ir jāatrod uh, strateģisks atbildes tā tad. Vai mēs atsevišķās jomās budžetu palielināsim? Protams, tas nozīmēs zinām līdzekļu pārdali. Uh, Bet, ja mēs uh, neko nepanāksim, nepanāksim paaugstinājumu, tad mums vajadzēs vēl lielāku līdzekļu pārdali internā veidā. Par to noteikti ir jādiskutē, savādāk mēs nonāksim tādā situācijā, kas radās novembrī, kad mēs vedām sarunas par budžetu. Nu, mēs šajās sarunās uh, no tām, tās nepametām kā uzvarētāji, un parlamenta pozīcija notika netika spēcināta. Un tālāk Vogana kunga priekšlikumi. Tie ir ļoti prātīgi. Un, protams, ja mēs runājam par komisijas budžetu, uh, jā, zināmas pozīcijas viņi paaugstināja, bet mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem. Mēs saprotam, cik sarežģīta ir situācija. Un Eh, protams, ir ļoti uzmanīgi jāizturas pret Eiropas kopienu tiesu. Tā ir savs darbs ir jāveic pietiekami labi un tam ir nepieciešami attiecīgi līdzekļi. Ansetzen müssen uns Implementationsrat. Mums ir jādomā arī par budžeta īstenošanas rādītājiem, kur ir iespējams panākt lielāku efektivitāti, labāku pārvaldību. Un es uzskatu ka mēs esam ieinteresēti budžetu tērēt pēc iespējas efektīvāk un saprātīgāk, bet mums ir jāsaprot, ja mēs vēlamies veicināt investīcijas, mums ir jādara vairāk konkrētās jomās, arī balstoties uz 2020. Uh, gada stratēģijas mērķiem, jo tas varēs uh, mums padarīt labākas sabiedrības acīs un garantēt pievienoto vērtību. Paldies! Merci! Paldies, Helga! Andersena kundze. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, un apsveicu jūs ar atkārtot ievēle, ievēlēšanu amatā. Nu, šis ir ceturtais budžets, uh, kura izstrādē piedalos. Un mēs atkal esam iesviesti šeit kaut kur procesa vidū un īsti nezinām, e, kā tad e, ir notikusi finansējuma tērēšana, apgūšana iepriekšējos gados. Garīga kungs teica, uh, viņš domā, ka Eiropas Savienības finansējums palīdz valstīm izkļūt no krīzes, bet pilnīgi pārliecināts viņš par to nav. Viņš teica, ka ir nepieciešams investēt, lai ekonomika atveseļotos. Bet kur investēt? Mums ir nepieciešama vismaz minimālā informācija, kur investēt, un mums ir jāsaprot, kā fondi ir tikuši apgūti nākotnē, un vai tie patiešām ir uzkurbulējuši tautsaimniecības attīstību. Ja runājam par uh, globalizācijas pielāgošanas fondu, šim fondam tika piešķirts daudz līdzekļu. Mēs īsti nezinām, cik daudz cilvēku guva kaut kādu labumu no tā. Mēs zinām, ka šie līdzekļi nonāca daudzos uzņēmumos, bet uh, konkrēti, kā tas palīdzēja darbiniekiem, cik daudz cilvēku iekārtos jaunā darbā, nu, nekāda skaitļa mums nav piedāvāta. Es gribēju pateikt, ka Grieķija kopš iestāšanās Eirozonā ir saņēmusi 60 miljārdu struktūru fondu līdzekļu. Nu, vai kāds man varētu pastāstīt, kā šie līdzekļi e, tika izmantoti? Šķiet, ka ne tautsaimniecības attīstībai, iespējams patēriņa veicināšanai, bet ne tautsaimniecības attīstībai. Kā šie struktūra fondi ir palīdzējuši valstīm, kas tagad piedzīvo visdziļāko krīzi? Kur nonāca šī nauda? Mēs nevaram pieprasīt, lai nodokļu maksātāji maksātu vēl vairāk, vēl vairāk, un pēc tam šī nauda kaut kur tiek iztērēta, nezinot kādā veidā. Mēs uh, pieņemam budžetu, un ja mēs nezinām, kur līdzekļi nonāk, šis budžets nekam nav derīgs. Un krīzes laikos mums vajadzētu beidzot atrast atbildes uz šo tik nozīmīgo jautājumu. Es negribu, lai dalību valstīm tiktu piešķirta nauda, ja tās nepasaka, kā šī nauda ir tikusi iztērēta. Paldies! Merci. Paldies, Andersenes kundze. Runājot par pirmo punktu, kur skārāt, kādi bija globalizācijas pielāgošanas fonda rezultāti, mums jāspēj jums sniegt precīzu atbildi. Jums ir taisnība uzdodot šo jautājumu, mums ir jāapkopo situācija un koordinātori nolēma, ka projektu pārvaldībā, kurā tiek uzraudzīti lēmumi par turpmākajiem projektiem attiecībā uz šo fondu, mums būs atšķirīga organizēšanās budžeta komitejā. Uh, tiks eh, izveidot darba grupa, un es aicināšu, lai pirmais uzdevums, kuram pievērsīsies šī grupa, būs atbildīt, atbildēt uz jūsu leģitīmo jautājumu. Otrā piezīme. Eh, tas ir fundamentāls politisks jautājums, ņemot vērā krīzi. Te ir jautājums, vai ir nepieciešami nosacījumi, lai izmantotu kohēzijas un uh, struktūrālos fondus, tos piešķirtu valstīm, kuras neievēro budžeta vadlīnijas, kas kopīgi ir pieņemtas budžeta disciplīnas ietvaros. Tas ir ļoti liels jautājums. Un, protams, mūsu specializētā komitejai būs jāsniedz savus atzinums, un attiecīgā brīdī mums būs jāieņem uh, attiecīga nostāja. Šobrīd es vēlētos sniegt informāciju mums ir piešķirta šī telpa, kas parāda mūsu eh, komitejas eh, darba kvalitāti, ir tās apliecinājums. Bet tam ir arī eh, zināms trūkums, proti kafija netiek atnesta līdz mūsu zālē, bet tā ir pieejama pie izejas, un tātad tie, kuri, kuriem noteikti nepieciešama kafija, lai varētu turpināt uh, klausīties sēdi, var mm, piecelties vai aicināt savus eh, darbiniekus atnest eh, tēju. Visi koordinatori ir izteikušies un tagad došu vārdu Gerbarandī kungam. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Kā mēs varētu pierādīt, ka taupīgumu mēs uztveram nopietni. Nu jā, ja kafiju ir grūti atrast, tas varbūt ir viens pierādījums tam. E, tālāk gribēju jūs un vicepriekšsēdētājs apsveikt ar atkārtot ievēlēšanu amatā. Jā, tas e, man sagādā lielu gandarījumu. Tālāk, tāpat kā Haglunda kungs teica, es gribēju vairāk runāt par finansējumu un citām institūcijām. Budžets Eiropas parlamentam. Es lielā mērā varu piekrist Derekam. Un eh, īstenībā viņš runāja ļoti prātīgi. Gribēju pievērsties diviem jautājumiem. Vienu no tiem minēja Dereks, viņš teica, ka ir jākonstatē, kur ir uh, bijusi pārklāšanās un kur varbūt līdzekļi nav tikuši iztērēt pietiekami efektīvi. Tā tad mums pašiem vairāk uzmanības ir jāpievērš savam budžetam, jāizpēta, par ko tad mēs īsti tērējam naudu. Pagājuši gadu mēs konstatējām, ka ir šī īpašā vienība, kas rūpējas par Eiropas uh, papildus vērtību. Mēs negribējam, lai šāda vienība tiktu izveidota, bet beigu beigās mēs nonācām pie kaut kādas struktūras, uh, kas dara uh, darbu, atkārto darbu, kas jau tiek veikts, bet vienkārši tiek nosaukt citā vārdā. Nu, tā tad ir jābūt caurskatāmākam budžetam. Un, uh, Mūsu komitejai ir tādas visai interesantas attiecības ar bīroju. Vēl kāds jautājums, un tas ir izšķirīgi svarīgs. Dereks pieprasīja izvērtēt eh, mūsu budžetu. Atcerēsimies, ka mēs pieprasījām šādu izvērtējumu jau pagājuši gadu, un tas tika prasīts divās atšķirīgās rezolūcijās. Plenārsēdē mēs par to balsojām un tika pieprasīts, lai mūsu dienesti veiktu šādu pētījumu. Līdz pat šim brīdim ģenerālsekretārs atsakās to darīt. Vakardien eh, budžeta kontrolas komitejā bija ieradies ģenerālsekretārs, un mēs atkal prasījām šādu pētījumu, un ģenerālsekretārs teica, viņš neredz nekādu pamatojumu veikt izvērtējumu. Nu, un mums nevajadzētu ar to samierināties, ne budžeta komitejai, ne budžeta kontrolas komitejai. Ja plenārsēdē mēs ko tādu pieprasām, tad tas arī ir jādara, manuprāt. Rezolūcijā mēs šo jautājumu atkal atkārtojām, bet Mums varbūt nav nepieciešams visu laiku to atkārtot rezolūcijās. Vienkārši birojam un dienestiem ir jāatgādina mūsu prasības. Tātad budžets ir jāizvērtē pēc iespējas ātrāk. Es tā uzskatu. Pagājuši gan mēs jau to pieprasījām. lai varētu izvērtēt 2012. gada budžetu. Jā, nu tajā brīdī tas bija novēloti, bet šogad no tā vispār nedrīkst atteikties. Paldies. Šā kolēģi. Paldies, kolēģi Korons Fēram. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži komentāri par budžetu. Bet, protams, sākumā gribu jūs apsveikt ar atkārtot ievēlēšanu amatā. Es esmu ļoti priecīgs, ka lielākā biroja daļa tik ievēlēta atkārtoti. Šeit valdīja ļoti laba sadarbības daļa, un es ceru, ka Lājēma kungs uh, turpinās savu darbu darīt tikpat labu un cienīgi, lai būtu cienīgs uh, uh, veikt savu priekšgājēju Alvaro kunga darbu. Tātad. Uh, tika teikts, ka Eiropas Savienības budžets ir pārāk mazs, lai tas kaut ko nopietni ietekmētu Eiropas Savienības tautsēmniecībā. Uh, Nu, kādus secinājumus mēs varam izdarīt? Budžets ir jāpalielina, lai tas varētu kaut ko ietekmēt. Tas ir tikai loģiski. Es saprotu, cik sarežģīti tas ir. Bet būsim nopietni. Pilnīgi ik viens saprot, ka ir nepieciešami investori, ir nepieciešams investīcijas, lai stimulētu tautsaimniecības attīstību. Daudz saka, tas nav politiski iespējams. Ja politiski nav iespējams uh, darīt uh, pareizu darbu, nu, tad mēs esam sprukās. Mums ir eh, ar to jāiepazīstas pamatīgāk, un mums ir jāsaprot arī daži horizontāli jautājumi. Ja mēs padomi un dalību valstis nevaram pārliecināt, ka ir e, konkrēts darbs, kas mums ir jādara, mums taču ir jāieklausās Frančeskas Balcānī teiktajā, tajā, ko viņa teica pagājuši gadu iepazīsimies ar komisijas programmēšanu, ar eh, projektu īstenošanu un sapratīsim, kur mums ir nepieciešams vairāk naudas, jo mums ir nepieciešams finansējums, eh, lai varētu veikt savu darbu. Un mums vajadzētu turpināt Frančeskas pagājušajā gadā iesākto darbu un e, darīsim to vēl pamatīgāk šogad, jo mēs gribam, protams, lai katrs cents tiktu iztērēts e, atbilstīgi, un es varu zināmā mērā piekrist Andrejāsens kundzei, bet ne katram viņas vārdam. Īstenībā mēs esam rūpīgi iepazinušies ar to, kā tiek iztērēti struktūra fondu līdzekļi dalību valstīs. Es, piemēram, eh, vadu Nacionālo komiteju Zviedrijā, kas sadarbojas ar sociālo fondu, un ja jūs gribat kaut ko zināt, nu tad ir ļoti daudz pētījumu un skaitļu, bet vienkārši jums jāvēlas ar tiem iepazīties. Tālāk Mums ir jāizmanto spēcīgāki argumenti šajās diskusijās, mums ir jābūt nepiekāpīgiem padomas priekšā un ir jāuzsāk laba sadarbība ar citām parlamenta komitejām, lai mēs varētu labāk izvērtēt visas īstenotās un vēl gaidāmās programmas jo mums beidzot ir jālēmi, cik daudz naudas būs nepieciešams šai finanšu schēmai. Tādēļ mums pēc iespējas ātrāk ir jāsadarbojas arī ar citām komitejām, lai mēs varētu pietiekami labi analizēt paredzētās programmas. Un mēs gribam katru centu iztērēt kvalitatīvi, un ja to nedarīsim, tad savādāk eh, viss pazudīs šajā taupības gūzmā. Diemžēl šie taupības pasākumi nevienmēr atbilst labai ekonomiskai pārvaldībai. Un tas Eiropas Savienības nākotnē par labu nenāk. Tie ir mani ieteikumi referentam. Paldies. Sī. Paldies, kolēģi. Monika Holmējer. Paldies, priekšsēdētāja. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Derekam Jau vakardien mēs apspriedāmies par šīm vadlīnijām un viņa priekšlikumu es uzskatu par uh, ļoti vērtīgu un uh, arī labi pārdomātu. Pagājuši gadu parlamentā mēs vienojāmies, ka uh, grūtos laikos arī parlamentā Mēs nevaram atļauties budžeta paaugstināšanu. Bija daudz diskusiju arī ar parlamentu administrāciju, kas nāca klajā ar saviem priekšlikumiem, un to es ļoti labi saprotu. Jā, bet nu, mēs piedzīvojam grūtus laikus un ne viss ir iespējams. Vakardien es runājos ar kādu žurnālistu, kuru kāds mūsu kolēģis informēja par 2011. 2012. gada budžeta palielinājumiem. Viņš runāja arī e, par to, kādi ir izdevumi ēku politikas jomā, kādi tie ir bijuši pēdējo 20 gadu laikā un kas ir paredzēts nākamajos 20 gados. Uh, Tas viss tika izstāstīts šim, eh, šim žurnālistam un uh, un beigās izrādījās, ka mm, šis žurnālists uzrakstīja rakstu, kurā vispār nebija nekāda realistiska skaitļa, un viņš teica, ka viņš šo informāciju no deputātas būtu labprātāk uzklausījis jau iepriekš. Un žurnā, uh, komisārs Levandovskis uh, arī ir teicis, ka komisijas administrācijai ir jātaup līdzekļi, un ja mēs ievērosim šādus priekšrakstus, es teicu, ka mums ir labāk jāsadarbojas ar administrāciju, un e, pēdējo gadu laikā šī sadarbība ir uzlabojusies. Domāju, ka ir arī priekšlikumi no administrācijas, kā ir iespējams ietaupīt. Uh, Pagājuši gadu mēs, piemēram, ietaupījām 20 miljonus uh, mutiskās un rakstiskās tūkošanas jomā, un ir ļoti jauki, ka mums izdevās to ietaupīt, un administrācija arī veic savu darbu un ir gatava piedāvāt tādus priekšlikumus, kas varētu ļaut veikt struktūrāls ietaupījumus. Un tas, ka administrācija ir gatava to darīt, ir eh, ļoti prātīgi. Ir iespējamas vēl manevrēšanas iespējas, mēs varam uh, ieviest vēl citas uh, izmaiņas, vai mums ir nepieciešama kaut kāda pētījuma, lai to darītu, es nezinu. Es esmu iepazinusies ar trim uh, neatkarīgu pētīju rezultātiem, bet, piemēram, tad vajag vēl kaut kāds 15 miljonus, lai maksātu uzņēmē, uzņēmumu konsultantiem un tā tālāk. Varbūt, ka mēs pietiekam labi, pateicoties mūsu pašu administrācijai, varam veikt pietiekami labus pētījumus, pat varbūt uh, uzzinot vēl vairāk nekā uzticot šos pētījumus veikt kaut kādiem svešiniekiem. Mēs Eh, protams, eh, zinām, kā darbojas parlamenta administrācija, mēs tās darbību jūtam katru dienu, un varbūt tad var veikt tiešām šādu internu pētījumu, un mēs varam ar administrāciju arī pietiekam pamatīgi apspriesties. Ko es gribēju piemetināt? Ja mēs runājam par projektiem, eh, ir šādi milzīgi ēku projekti, bet, protams, par tiem noteikti ir jāpadomā. Mums vajadzētu paprasīt, lai administrācija vismaz divus, divas reizes gadā piedāvātu prognozes, kas tad notiks tālāk. Mēs pagājušā sasaukuma laikā, nu, spriedām par ļoti nopietniem projektiem, ēku projektiem. Mums ir jāsaprot, vai. Uh, viss norit pēc plāna vai neesam iztērējuši pārāk daudz, jo savādāk pēc tam mēs presē tiekam attēlot negatīvu un, protams, to mēs nevēlamies. Mums vajadzētu padomāt par to, ka administrācija divreiz gadā mums varētu informēt par to, kas tad īsti notiek un vai ir sas, sasniegt nospraustie mērķi. Tālāk runājot par kohēziju un kohēzijas ietekmi uz attīstību dalību valstīs, mums eh, tas noteikti ir jāpārbauda, ja mēs pieņemsim eh, daudzgad finanšu schēmu. Līdz 2014. gadam mēs to vairs neīstenosim, bet ja runājam par daudzgad finanšu schēmu, tad tās ietvaros ir labāk iespējams izvērtēt kohēzijas fondu efektivitāti. Vai pat tiešām kohēzijas fondu līdzekļi ir nākuši par labu reģionālajai attīstībai? Es nevaru Bokraškungam piekrist pilnībā. Es pati esmu dzimusi reģionā, kur pirms 20 gadiem industriālā struktūra bija pilnīgi atšķirīga no tā, kāda ir sastopama tieši šodien. Tur ir uh, radušās inovācijas, tur ir radušās darba vietas, pateicoties kohēzijas fondiem, un uh, tur ir arī uh, apmetušies uz darbu jauni uzņēmumi. Tātad šie līdzekļi nāk par labu, bet, protams, nevajag domāt, ka tā ir kaut kāda brīnuma recepte. Nevajadzētu pašiem uh, savu piekopto kohēzijas kohēzijas politiku tagad nomētāt ar dubļiem, jo mēs esam pieredzējuši ļoti labus piemērus, ka tā darbojas labi. Tālāk, atsaucieties uz Tripelskundzes teikto, mums ir jāsaliek pareizie akcenti un, ja mēs nepiedāvāsim paaugstināt līdzekļus konkrētās jomās, nu tad padomu mums atbildēs tāpat, kā to darīja pēdējo divu gadu laikā. Mums ir jāizveido spēcīga pozīcija, jo tad padomē nebūs tik viegli mums spraust sprunguļus riteņos. Ir nepieciešami mērtiecīgi projekti, piemēram, pirms diviem gadiem mēs runājam par konkrētiem projektiem, piemēram, jaunatnes jomā, un ja mēs piedāvājam konkrētus projektus, tad padomē ir grūtāk pateikt nē nē, nekā, ja mēs piedāvājam kaut ko abstraktu. Nu, ir jānosprauž prioritātes un jāpadomā, kādu noskaņu veltu padomē. Paldies. Sī. Paldies, Vertmanas kundze. Jā, dankišin. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribēju jūs apsveikt ar atkārtot ievēlēšanu amatā. Ļoti lakoniski atbildot uz Lavijas kunga izteikumiem par izaugsmu un nodarbinātību. Ja mēs runājam par jauniešiem, Eh, ir daudz vairāk eh, jādara izglītības jomā, jo tikai ļoti labi izglītoti jaunieši var eh, iekārtoties jaunā darba vietā. Un mēs redzam, ka ļoti daudz jauniešu Eiropas Savienībā ir bezdarbnieki. Nu, tādēļ vajadzētu labāk padomāt arī par izglītību. Mūža izglītība ir ļoti būtiska, un 2012. gadā mums par to vajadzētu runāt vairāk nekā līdz šim. Neaizmirsēsim arī vecāka gadagājuma cilvēkus. Mēs gribam, lai viņi viņi būtu aktīvi daudz ilgāk, tā mēs ietaupīsim sociālās uh, izmaksas. Un man, protams, ir daudz komentāru kolēģiem, un uh, vēlāk ar to, par to arī apspriedīšos ar viņiem. Paldies! Paldies, kolēģi, kas aizstāvēja senioru lietu, un es par to interesējos arvien vairāk un vairāk. Artunga kungs. Dank u wel, voorzitter. Ik kan ook eh, vrij kort zijn. Paldies, priekšsēdētāji, varu būt ļoti lakonisks. Dereks eh, Vons ļoti jauki eh, sāka uh, savu uzrunu runājot par to, ka nevajadzētu indeksēt uh, mūsu algas, nu, vajadzētu padomāt arī par Eiropas ierēģiem. Tālāk tika runāts par taupīgumu un prioritātēm. Es domāju, ka reģionu komitejā, uh, ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kā arī aģentūrās ir iespējams iedau, ietaupīt ļoti daudz naudas. Nu, jā, es domāju, ka reģionu komitejā viņiem tur ir ļoti daudz prieka, bet vai no šīs aģentūras ir vispār kaut kāds labums? Vakardien es tikos ar Eiropas Savienības vēstnieku, kas teica, ka viņš ir ļoti priecīgs par to, kā tika veikts pētījums par nodokļu maksātāju līdzekļu iztērējumu. Viņš teica, ka viņa birojā tur ir milzīgs administratīvais haoss un tur ir iespējams daudz vairāk ietaupīt, ja būs laba kontrola. Tādēļ lūgtu Vona kungu spēcināt kontroli un piešķirt vairāk pilnvaru revīzijas palātā, jo tā panāksim vairāk. Paldies! Paldies! Merci. Paldies, kolēģi! Gajerkungs. Jā, danke. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju arī jūs sirsnīgi sveikt ar atkārtot ievēlēšanu amatā, tāpat kā visus vicepriekšsēdētājus. Es domāju, ka runājot par eh, izdevumu kvalitāti, noteikti ir jādiskutē ar padomi. Un tas ir nozīmīgs atspērienu punkts. Es esmu budžeta kontrolieris, un eh, tā ir mūsu dienasčā maize pārbaudīt, vai dalību valstis, jo e, ES budžeta lielākā daļa aiziet tieši uz dalību valstīm, tā tad mums ir jāskatās, kā dalību valsts iztērē šos līdzekļus. Mums, protams, vajadzētu domāt arī par kvalitāti un ir jāpievērš uzmanību tām, cik atbildīgi dalība valsts iztērē finansējumus, eh, cik laba ir budžeta disciplīna, kāds ir taupības potenciāls, tātad, ko dalība valsts pašas var izdarīt. Kas notiek Vācijas Federālajā republikā? Viens piemērs. Jo ilgāk es eh, domāju par budžetu, jo vairāk man rodas iespējas, Bet šeit runāšu tieši par, federālu, par Vācijas Federālo republiku. Tā tad varētu būt, ka tas ir arī citās dalību valstīs. Tā tad daudzi, daudzas eh, valstis, kas iemaksā ES eh, e budžetā, saka, nu jā, īstenībā tā jau ir mūsu nauda, un mēs gribam pēc iespējas vairāk naudas dabūt atpakaļ. Bavārijā, jā, es redzu, Bavārijā tas ir savādāk, Holmēras kundze jau šūpo galvu, bet Mēs eh, piešķiram garantiju maksājumus eh, lauksaimniecības uzņēmumiem, kas, eh, piemēram, ievēro augstus vides standārtus, bet mēs īsti neinteresējamies par to, kas tad īsti ir saņēmis šo naudu. Un, piemēram, Ziemeļreinā Vestfālenē mm, uzņēmums iegūst brūnogles, uh, un pēc tam uh, ievēro ogļu raktuvēs ļoti labus ekoloģiskos standartus, un tad viņi saņem daudz finansējuma, un ir arī daudz valsts dotētu uzņēmumu, kas, ņemot vērā pašreiz piekopto Vācijas enerģētikas politiku, varbūt cīnās ar zināmām grūtībām. Uh, Bet eh, tā šis uzņēmums, piemēram, gada laikā var saņemt pusmiljonu eiro no ES budžeta, jo ievēro eh, visus vides un lauksaimniecības noteikumus, saglabājot to vidu, kurā viņi darbojas, eh, pietiekam labu un veselīgu. Uh, Bet, kolēģi, ja mēs eh, labāk iepazīstamies ar šo situāciju, mēs nevaram pietiekami labi argumentēt, ka, piemēram, ERV uzņēmumam šis pusmiljons ir dzīvības un nāves jautājums. Mums ir eh, jāsaprot, kā šī nauda tiek iztērēta. Tātad vienkārši pusmiljons pazūd uzņēmumu kabatās, bet mēs nezinām, vai tas patiešām ir nodrošinājis kaut kādu pievienoto vērtību. Tātad, ja mēs dalību valstīm piešķiram finansējumu, tad mums ir jāpasaka, jāsaka, ka dalībvalstīm pašām ir arī sava atbildība, jāizmanto Eiropas naudu prātīgāk. Un mēs pieprasām arī miljardus atpakaļ no tām dalību valstīm, kas līdzekļus ir izmantojušas kļūdaini. Un e, šis kļūdu procents apgūstot struktūru fondu līdzekļus dalību valstīs ir vēl joprojām satraucoši augsts trīs eh, valstis, eh, kurās ir visaugstākais kļūdu procents, saskaņā ar revizijas palātas datiem ir eh, apvienotā karalīste. Un vēl divas citas valsts. Un, protams, mums ir arī jāpadomā, kā uzlabot ieņēmumus. Piemēram, cigarešu kontrabanda dalībvalstīm nodara 10 miljārdu lielu kaitējumu. Tātad 1 miljārds no ES budžeta, 9 miljārdi no dalību valstīm. Nu, tas ir vienkārši skandalozi. Ja mēs aktīvāk cīnītos pret noziedzību, mēs nevienu uzlabotu drošību Eiropas Savienībā, bet uh, veiktu pamatīgus uh, nacionālo un ES budžeta ietaupījumus. Miljards uh, Eiropas Savienības budžetā um, plus mīnus viens miljards. Es divi ar pus gadus darbojos budžeta komitejā, tad, tad um, uh, ļoti aktīvi ar kolēģiem konsultējos. Un, uh, ja pareizi atceros, iepriekšējos gados esam strīdējušies par daudz mazākām summām. Paldies! En effet. Patiesi. Jā, tā ir. Dargo kolēģi Godmaņa kungs. Thank you very much. Uh, I would like to say. Paldies, es gribētu divas lietas teikt. Viena lieta ir tāda, ka mums nebūs uh, iespējas paredzēt lielākus ciparus, kāds ir piedāvāts Levendovska priekšlikumā, un nu, vismaz tā izskatās. Tas nozīmē, ka mums ir jāspēlē uh, ar šiem spēles noteikumiem bez pieauguma. Es piedāvātu vienu lietu. Nav vienkārši atrast prioritātes, nav at vienkārši atrast negatīvas prioritātes. Nu, tas nav viegls uzdevums, bet nu, tā ir iespēja. 2013. gads būs pēdējais finanšu perspektīvu gads. Vēl vien, viens veids, kā mēs varam pārdefinēt mūsu prioritātes, kādus finanses paredzēt vienai vai otrai līnijai, ir viņam pieredze no pēdējiem septiņiem gadiem. If you look at our amending budgets at the end of 2010, and... ņemot vērā arī tātad šo pieredze, ka budžeta līnijas dažkārt nav izmantotas, un raudzīsim, no kurām tad šīm līnijām esam paņēmuši finanses un paredzējuši citām lietām. Ir politiski jūtīgi, protams, jautājumi, bet ja jūs nevarat pilnībā absorbēt naudu, tad jums nav tiesības prasīt, lai viss atlikusī nav tiktu, izman, tiktu izmaksāta pēdējā finanšu gadā. Tā jums nav šāda morāla tiesību to prasīt, jo jūs neesat spējīgi regulāri absorbēt naudu um, ierastā veidā. Es biju diezgan līdz šim atvērts. Un šeit ir trīs skaidras lietas. Ekonomiskās atjaunināšanas plānā uh, arī netiek apsabēta nauda, kad Eiropas komisija izmanto, neizmanto to naudu citiem līdzekļiem. Tas bija īpašs plāns, kas ir pieņemts 8. gadā. Tas nav izpildīts, atvainojiet, un ja kāds saka, lūdzu, pēdējā gadā dodiet man visu na naudu, un tad mēs izpildīsim šo plānu, tad tā būs izmesta nauda. Un tad lāk lauka attīstības programma. Dažkārt 40% eh, vienkārši ir paņemti. Pagājuši gada 1 eh, miljārds tas bija 10. gada grūzītajā budžetā un tagad apmēram 300 miljāni kaut kas tam līdzīgs. Tas nozīmē to, ka šī līdzfinansējuma sistēma lauka attīstības uh, programmā nestrādā. Esmu, esmu liels entuziasts lauksaimniecības jomā, bet mums ir jāskata. Uh, un jāuzrauga situācija. Ja šī nauda netiek izmantota, tad uh, mēs finanšu perspektīvu beigās nevarēsim izpildīt saistības. Un tas ir jaunākais arī dokuments, kur izdalīju šodien visiem attiecībā uz absorpcijas fondu izmantošanu, un es tur uh, arī norādīja reitings un arī 10. un 11. gada izaugsmi. Šajā uh, parlamentā nav uh, tradīcija norādīt vainīgajiem ar, uh, uz pirkstu, bet mēs zinām, kādas ir valsts, kuras ne, neizpild savas saistības. Tad man ir kaut kas jādara, lai restruktūrizētu um, fondus un nevis prasīt naudu pēdējā finanšu gada laikā, jo tas ir skaidrs, ka šāda pasākuma efektivitāte nebūs augsta. Tādēļ es piedāvātu ēnu referentiem un ēnu referentiem ievērot budžeta līnijas, kas nav izpildītas, un nevis tikai vienu gadu. Es varu sniegt veselu tabulu, jau no 7. gada es sekoju um, at, maksājumiem un saistībām, un tad mēs redzam, ka tas viss iet uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, un dažās līnijās ir ļoti skaidrs, ka. Uh, pēdējā gadā nevarēs uh, izpildīt visu to, kas nav izpildīts iepriekšējos gadus. Vispirms ir jāskata, kurš nav tad absorbējis šos maksājumus un kurš ir to darījis pareizā veidā. Un ir prioritāte ir jādod tiem, kuri strādā pareizi, regulāri un arī šo naudu absorbē. Un tikai tad, uh, ja ir kādas problēmas, tad mēs varam runāt runāt ar valstīm, kuras nav izmaksājuši, apsarbējuši šo naudu iepriekšējos gados. Ja nav iespēja neko palielināt, ja nav iespēja prasīt pēc spīdošas nākotnes, tad vismaz pārdalīt naudu atbilstīgi tiem, kas strādā pareizi. Merci, mon cher. Paldies, kolēģi. Un, ja es pareizi saprotu, tad jūs šobrīd veidojat kredīta reitinga aģentūru, kas būtu specializējusies spriedumos par Eiropas fondu pārvaldības kvalitāti. Lieliska iniciatīva. Jans Mulders. Thank you, uh, chair. Also... Paldies. Priekšsēdēs arī apsveicu jūs, apsveicu arī pārējos biroja locekļus par ievēlēšanu, kad mēs runājam par budžetu 2013. gadam. Mums ir jāsaprot, ka 13. gads būs ļoti svarīgs gads ja netiek panākta vienāšanās par vairāk gadu budžetu nākamajam periodam, tad 13. gada budžets būs norādošs uh, turpmākajiem gadiem. Gadījumā, ja nebūs tad panākt šī vienošanās, tas nozīmē arī, ka sabiedrības uzmanība kā nekad agrāk būs koncentrēta tieši uz maksājuma budžetu, un tas būtu pēc iespējas, tas būs ļoti zems, ja vien mm, galvenie maksātāji nesniedz liels ieguldījums, un ir ļoti svarīgi, lai skaidri būtu pareizi. Arī skatot pēdējo gadu rituālu, komisija vienmēr piedāvā kaut kādu palielinājumu maksājumam. Maksājumiem padomu uzskata, ka tas ir pārspīlēti, samazina ievērojami šos maksājumus, un tad tiek panākts kompromiss, un tas nozīmē, ka palielinājums ir mazs bet kā noticis arī pēdējo 10-15 gadu laikā, aprīlī komisija nāk klājā ar paziņojumu. Un saka, ka 2 līdz uh, 10 miljardi ir palikuši pār no iepriekšējiem budžetiem un nosūta atpakaļ šo naudu dalību valstīm. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai tad, kad mums būs saņem pareizos un konkrētus skaitļus no komisijas. Un uz to jākoncentrējas, jo, ja mēs izvēlamies kādu apņemšanos, tad tagad eh, tad, tad eh, šīs uh, eh, saistības pelnāsies par 3,7%, bet mums ir jāizvērš arī labāka informācijas sistēma un es arī gribētu saņemt uh, dalību valstu aprēķinus, jo pirms komisija veic savus maksājumu aprēķinus, tad dalī, no dalību valstīm ir jāsaņem signāls, kas viņām ir nepieciešams, kā, jo dalību valstu aprēķini vienmēr ir krietni lielāki nekā tas, ko piedāvā komisija. Tādēļ es domāju, ka ir jākoncentrējas šogad ar dialogu, uz dialogu ar komisiju, kā mēs varam panākt uh, un iegūt pareizos skaitļus. Uh, 13. gads, kā es teicu, būs ļoti svarīgs. Gadījumā, ja netiek panākt vienošanās par vairāk gadu finanšu perspektīvām, tad eh, šis budžets būs absolūti fundamentāls turpmākiem gadiem. Līdz ar to skaļiem jābūt pēc iespējas akurātākiem. Paldies, paldies kolēģi. Jārkungs. Oh. Mein Glückwunsch an das Präsidium. Sveicieni prezidijam ar atkal ievēlēšanu. Jā, nu, mēs piedzīvojam ļoti sarežģītus, grūtus, bet arī interesantus laikus. Uh, Eh, ja mēs runājam ar eh, Gaiera kungu ja, un izdevumiem lauksaimniecības politikā, īstenībā šie izdevumi ir bijuši pietiekami augsti jau no 90. gada, un es domāju, ka lauksaimniecības politikā strādājošie to ir sapratuši, un mēs mēģinām eh, padarīt mūsu uh, lauksainīcības politiku eh, tādu vairāk uz uzņēmēju darbību orientētu un īstenībā izdevumi KLP ir mazinājušies. Tātad esam šo to panākuši. Un, ja mēs teiksim, lai KLP, eh, ka KLP ir jābūt efektīvākai, mums tur ir jāpiešķir vairāk līdzekļu, uh, tad pēc tam nākamā dienā mēs eh, nepiešķirot vairāk līdzekļus eh, lauksaimniecības attīstībai nevaram eh, sūdzēties, ka cenas ir kāpušas. Nu, tā ir runga ar diviem galiem. Ja jū, mēs uh, runājam par minētiem piemēriem, tie varētu izklausīties visai jautri, bet mēs nedrīkstētu pieļaut to, ka. Kā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 kāds eh, nevarētu uh, strādāt noteiktā jomā, nu kādreiz mēs paši ar to sev iegriezīsim miesā. Es domāju, ka mēs atrodamies uz labā ceļa un Eiropas lauksaimniecības politika uh, kļūst vairāk uz uzņēmē darbību orientēta un īstenībā tas nāk par labu arī nodokļu maksātājiem. Nākamā piezīme. Nu, es nedaudz smīnēju to klausoties, jo daudzi teica, ka grūtos laikos nevar visu laiku tikai taupīt šī taupība, jūs beigās noved novedīs līdz kliņķim, ir vajadzīgas arī investīcijas. Mums ir jāpieņem pareizie lēmumi un īstenībā mums ir jāpadomā, ka, lai varētu taupīt, tad eh, labos laikos ir naudiņa mm, arī jānoliek nebaltām dienām. Tātad tas bija rakstīts arī Bībelē, ka treknojos gados ir jātaupa un pēc tam liesojos gados mēs varam šos ietaupījumus izmantot. Nu, varbūt treknojos gados mēs pietiekam daudz naudiņas neatlikām nebaltām dienām. Jā, nu tiešām traknējos gados ir jātaupa. Tālāk. Mums ir jābūt pietiekami prātīgiem un jādomā, kā mēs izvēlamies savus argumentus. Ja dalība valstis cīnās ar problēmām, ar budžeta disciplīnas problēmām, nevar aizlapīt budžeta caurumus, tad Mums uh, Briselē ir jāsaprot šī argumentācija, un mēs paši nevaram uh, naudu sviest ārā ar abām rokām. Un parlamentam, protams, ir jābūt rīcības spējīgam un mums ir jābūt pietiekam pašpārliecinātiem, bet arī mēs gribam ietaupīt. Nu, jādomā, kur tas ir iespējams. Ja mēs domājam par ēku eksploatāciju un investīcijām jaunās ēkās, šeit noteikti ir iespējami ietaupījumi. Es eh, vienmēr esmu atbalstījis ārējos pētījumus politikā pētījumi īstenībā tiek veikti tad, kad jūs paši esat nobijušies pieņemt lēmumus. Jūs īstenībā zinat, ko jums vajadzētu darīt, kas būtu jādara, bet, nu, jūs tā īsti to negribat darīt. Tad jūs pasūtat kaut kādam ārējam uzņēmumam veikt pētījumu un, eh, jā, nu, tad eh, nonākat pie rezultāta. Mums īstenībā ir jābūt pietiekam drosmīgiem un ir jāpieņem pašiem sev lēmumu, nevis jāpiedāvā trešajām pusēm veikt kaut kādus pētījumus. Protams, mēs varam arī uh, organizēt uzklausīšanas, varam uh, iepazīties ar kohēzijas fondu apguvi, bet rodas ļoti vienkārši jautājums. Es nāku no reģiona, kur kohēzijas politika tika uzņemta ar atplastām rokām un arī nesa cerētos augļus, un drīz mēs vairs nebūsim pirmā mērķa reģions. Mums par to patiešām ir jāpriecājas. Ja mēs runājam par reģionālo politiku, uh, īstenībā eh, mēs līdzekļus esam izmantojuši labi, ir rastas eh, jaunas iespējas, un pēdējo 20 gadu laikā eh, mūsu reģions patiešām ir attīstījies, bet mēs varam papētīt, kādēļ citos reģionos tas nav izdevies. Tas ir jautājums, ko varētu adresēt arī Hartonga kungam. Un pēdējā piezīme Jā, ir jābūt uh, godīgam un konstruktīvam dialogam ar dalību valstīm, bet mani sadusmo tas, ka mēs visu laiku uh, dalību valstīm uzdodam jaunus uzdevumus, bet no tā otras puses mēs šiem jaunajiem uzdevumiem negarantējam jaunu finansējumu. Briselē kaut kas tiek pieņemts, kaut kas tiek nolemts, Eiropas parlaments uh, uzgrūž uzdevumu dalību valstīm, un pēc tam jūs dodaties uz mājām, un uh, cilvēks saka, nu nav naudas, nu tādēļ vajadzētu būt labākam un konstruktīvākam dialogam ar dalību valstīm, un tas, tā ir arī daļa no disciplīnas. Jauns uzdevums ir arī jāfinansē. Nu jā, šeit kolēģi jau nosauca arī Horvātijas iestāju. Mums nevajadzētu uh, atkal ieskriet šajās lamatās. Nevar būt tā, ka viens tikai uzdod uzdevumus un otrs nabadzīgs maksā. Ir jābūt līdzvērtīgam sadalījumam. Paldies. Merci, mon cher. Paldies, kolēģi. Patiesi, šie traknie gadi un mm, netik traknie gadi tiek minēti Bībelē Ka... Nous... Jāzepa grāmatā, un mums tā ir vērtīga atsauce sarunās par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Jo viena no lielajām grūtībām, ar ko saskaramies eh, kopienas budžeta pārvaldībā, ir tā, ka ne tikai mums nav tiesību aizņemties Eiropas budžets, nevar būt ar deficītu, tur nevar būt ne viena eiro deficīts, kā Tripels kundze to atgādināja, bet mums ir pienākums pārskaitīt dalību valstīm pārpalikums katru gadu. Un, protams, tas būtu krietni interesantāk Eiropas politikai, ja mēs varētu katru gadu iegūt tādus pārpalikumus no traknajiem gadiem, lai varētu finansēt politiku politiku, atbalsta politiku tajos gados, kad ir šie liesiegādi. Un es došu vārdu referentam, lai tas noslēgtu šo interesantās debates. Divas piezīmes no manas puses mums ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, ka citas parlamenta komitejas nav strādājušas pie 2016. gada budžeta prioritātēm, un tām nav bijis laika. Mums vajadzētu uh, iepazīties ar to nostāju pirms uh, izteikt savējo. Un šī iemesla dēļ šogad mēs to saucam general guidelines un nevis priorities, ja prioritātes. Mēs šobrīd nevaram tātad noteikt prioritātes. No otras puses es gribēju teikt, un mēs par to arī runāsim šo pēcpusdienu ar komisāru, es vēlējos atgādināt, ka samierināšanas laikā, novembrī pagājušā gadā, es norādīju parlamenta delegācijām, ka mēs organizējam ar divām citām institūcijām, ar padomi, komisiju pavasarī darba sanāksmi, lai noskaidrotu novērtēšanas procedūru attiecībā uz maksājumu apropriācijām un to procedūru. Un Levandovska kungs šajā pēcpusdienā mums sniegs visai pārsteidzošus skaitliskus faktus par patēriņu eh, attiecībā uz šiem maksājumu kredītiem par pagājušo gadu. Mums noteikti ir jānoskaidro šī situācija, kā daudz no jums atzīmē. Visbeidzot, es atgādinu vai drīzāk es informēju tos eh, locekļus, kas to nezinātu, ka mūsu ekonomikas komiteja, kurš ir, kurai ir pārņēmusi budžeta komitejas um, ierosinājumu. Parlaments ir nolēmis plenāra sēdes laikā decembrī, ka jaunās procedūras, um, tātad Eiropas semestris ietvaros, mēs katru gadu organizēsim starp parlamentāru tikšanos februāra mēnesī. Un tas tiks darīts ar nolūku, lai Eiropas parlamenta pārstāvjiem ļautu apvainīties ar viedokliem ar nacionālā parlamenta locekļiem par uh, Eiropas Savienības budžeta politikām un 27 dalību valstu parlamenti un veids, kādā ik viens ievēros savus budžeta disciplīnas mērķus un arī mm, politiku, kuru finansē uh, Uh, Eiropas Savienību. Un tā tad tā ir ļoti svarīga tikšanās no pedagoģiskā viedokļa, kas mums ir nepieciešama attiecībā pret mūsu valdībām un valstu parlamentiem, lai parādītu, ka Eiropas budžetam ir pašam savs raksturs, tam ir savi nopelni, tas ļoti atšķiras no valstu budžetiem un brīdī, kad ir jāietaupa mm, uz darbības izmaksām un mēs vēlamies saglabāt zināmu tēriņu līmeni attiecībā uz investīcijām un nākotnes sagatavošanu un tiešām darbībām mm, attiecībā uz ekonomiku mums ir jāņem mm, vērā šī summa un struktūra, kāda ir Eiropas budžetam. Uh, Un mums būs arī cita šāda veida tikšanās, bet šoreiz tā būs konferences formā, kurā piedalīsies arī padome. Un, un būs jauna budžeta konference mārta mēnesī, kuru mēs gatavojam kopā ar Dānijas prezidentūru, un par to es sīkāk informēšu tad, kad būšu ticies ar Dānijas ministru. Nu, lūk, tagad došu vārdu Vogan kungam, un pēc tam Giovanni kungs noslēgs mūsu viedokļu apmaiņu. Derek. Yeah, uh, you, I, all, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms pateicos kolēģiem par ļoti konstruktīviem un pozitīviem komentāriem, ko arī izskanēja šajās debatēs, jo īpaši pateicos arī Bakras un, un arī Tripels kundzi par to, ka tiek uzsvērts līdzsvars. Mēs visi saprotam, ka ir, šeit ir arī svarīgi eh, solījumi un arī apņēmības, eh, kas ir jāievēro Horvātijas iestāšanās, piemēram, un tad arī jārauga, kur mēs varam arī uzlabot Eiropas parlamenta efektivitāti, ja nepieciešama kāds investīcija, uzlabot šo efektivitāti, tad tas arī būtu jādara. Mm, kolēģi arī atbildēja Mm, zīst arī to, ka jāveic arī taupījumi Eiropas parlamenta administratīvajā budžetā un visās institūcijās. Un arī eh, ziņojuma projektā sniegšu eh, šodien arī kādus piemērus konkrēts par to. Dažkārt ir ļoti sarežģīti nodrošināt parlamenta budžeta pārskatāmību, ir grūti iegūt nepieciešamo informāciju, un tas aizņem ļoti ilgu laiku un daudz darba. Būtu liederīgi, ja mēs varētu arī uh, panākt parlamenta neatkarīgu pārskatu par parlamenta budžetu. Es negribu, lai tas būtu ārējs pārskats, bet mums vēl ir jārunā ar uh, kolēģiem, kurš veiktu šādu parlamenta budžeta revi, um, pārskatu. Bet mums ir nepieciešams šis neatkarīgais pārskats pēc iespējas ātrāk, lai varētu paredzēt nepieciešamos taupījumus pēc iespējas ātrāk. Vēl viens ieteikums um, no Almeiras kundzes Ieteikums par to, ka divreiz gadā būtu ziņojumi arī par parlamenta ne, uh, ēku politiku un budžetu, kas ar to saistīta, arī par to varētu padomāt. Un tie ir man vispārīgie komentāri, un, vispirms, un pēc tam atgādina arī kolēģis, ka termiņi ļoti īsi un grozījumi Uh, šīm vadlīnijām ir jāsliedz, jāiesniedz 31. janvārim. Paldies, kolēģi! Jā, tik tiešām. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 31. janvāris, pulkstens 10, un balsosim mūsu komitejas sanāksmē 6. februārī. Lai ļautu birojām pēc tam uh, izvērst diskusijas par uh, šiem. Uh, aprēķinu, prognožu ziņojumiem, par ko skatīsim un kur runāsim 2. februārī. Giovanni, paldies priekšsēdētājs, arī vēlos pateikties, protams, kolēģiem par ļoti plāšām debatēm. Uh, šī eh, smadzeņu vētra viedokļu apmaiņa jau arī ir cēluši galdā vairākus argumentus un punktus, kas, protams, iet arī tālāk par vispārīgajiem šīm orientācijām un vadlīnijām. Uh, kuras arī mēs izskatīsim attiecībā uz 13. gada budžetu. Arī diskusiju laikā tika uzsvērt vairāki vērtīgi elementi, elementi, kas ir cieši saistīti ar lēmumiem, kas mums būs jāpieņem. Skaidrs, ka uh, lēmumi varēs jābūt pēc iespējas punktuālākiem, precīzākiem. Uh, Bet tie tādi varēs būt tad, ja mums būs precīzi informācija mūsu rīcībā. Kāds arī teica un runāja par uh, izdevumu kvalitāti, kāds cits runāja par uh, reālo ietekmes kapacitāti, lai veicinātu izaugsmu dalību valstīs, kā arī izdevumi, kādi tiek veikti kopienas budžetā. Kāds vēl runāja par uh, šo izdevumu efektiem, bet viena lieta ir skaidra. Līdz Vēl pavisam neseniem gadiem apakaļ arī komisijas uh, ietekmes novērtējums par uh, kopienas izdevumiem un dalību valstu uh, attīstību. Šie aprēķini bija ļoti precīzi. Varbūt mēs aicināsim komisiju turpināt sniegt šāda veida konkrētu informāciju, jo informācija būs kvalitatīvāka mūsu rīcībā, jo arī labāks mums būs izvēles pieņemt lēmumu, mazāks arī neskaidrības risks. Es vēlētos, protams, arī pievērsties ja, eh, eh, fundamentāliem stratēģijas elementiem par to, lai tu tik iesaistīt viss parlaments, kā to arī eh, lūdza Fārma kungs. Skaidrs ir viens, ka. Pašlaik mēs nevaram iesaistīt uh, visas specializētās komitejas, bet uh, tālāk procesā uh, Arī specializētās komitejas būs atbildīgas par uh, prioritāru noteikšanu savā jomā. Kādas tad būs šīs prioritātes, lai uh, varētu izstrādāt šo 13. gada budžeta stratēģiju. Prioritātes, kas ne tikai būs pozitīva rakstura, ietiecībā uz izaugsmu un nodarbinātību, piemēram, bet dažkārt arī prioritātēm ir jābūt saistītām arī ar absorbācijas kapacitātēm, par ko runāja arī Godmaņa kungs un arī citi kolēģi. Mums būs nepieciešams arī precizēt un individualizēt arī šīs negatīvās prioritātes, kas, diemžēl, nav viegli pieņemamas. Dažkārt komitejas ne pārāk uh, labvēlīgi uz to skatās, bet mums ir jāskaidro kolēģiem, cik svarīgs mums ir atbildīgs un taup kopīgs budžets, budžets, kas būtu orientēts uz prioritātēm un nevis tikai uz resursiem attiecībā uz izdevumu nodaļām. Un arī vēlos vēl teikt, ka mm, šogad iz... mums būs jāveic izvēle, izvēle, kurai jābūt atbildīgai. Šī komitejai būs jāuzņemas, kā vienmēr tā darījusi arī līdz šim, ar ļoti lielu uzmanību. Būtu arī jāņem vērā ārējais konteksts. Mēs nevaram uh, vienkārši koncentrēties uz mūsu prioritātēm, ir jāņem vērā Eiropas situācija un krīze, un tas būtu uzmanīgi jāizvērtē mūsu darba laikā. Skaidrs, ka būs arī cieša saikne arī ar pēdējo gadu un finanšu uh, schēmu. Arī Muldekungs runāja par to, par um, risku, kāds ir saistīts ar nākamajām finanšu perspektīvām, bet ir jāņem vērā arī tas, ka daudz izdevumu programmas visbeidzot arī darbojas efektīvi. Un arī komisārs Levandovskis par to arī noteikti runās pēcpusdienā. Uh, tiecībā arī uz maksājuma apropriācijām un izdevumiem sniegs arī ļoti liederīgu informāciju, lai mēs turpinātu varētu debats. Tad vēl ir svarīgi arī uzsvērt to, ka mums būs uh, jānoslēdz šīs ziņojums ļoti īsā laikā, tas jāizstrādā. Tādējādi mēs arī prezentēsim ziņojuma projektu nākamajā komitejas sanāksmē 6. februārī ka un desmitajā līdz simtiem jāiesniedz grozījumi, lai mēneša beigās mēs varētu arī balsot komitejā un pēc tam martā pieņemt šo ziņojumu plenāru sēdē. Paldies! Ļoti labi, paldies, godātais kolēģi. Es domāju, ka pateicoties šai interesantai viedo, viedokļu apmaiņai referentam ir visa nepieciešamā informācija, lai tas varētu sagatavot ziņojumu projektu stingrajā laika grafikā. Es aicinātu tagad pāriet pie 17. darba kārtības punkta, kas ir atzinuma projekts, ko ir sagatavojis Godmaņa kungs par ko kohēzijas politikas nozīmi. Es attālākajos reģionos. Referenta kungs, lūdzu. I have to say that uh, there's nothing, nothing much, nothing, nothing much to put on the table. The only thing is that uh, the only thing what I have to, to say is that uh,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 Kāda ir vidējie rādītāji Eiropas Savienībā? Izrādās, ka mēs esam izmantojuši tikai vienu trešdaļu no mums piedāvātajiem līdzekļiem. Tad, kad mēs vedam uh, sarunas ar dalību valstīm un pieprasam vairāk līdzekļu, nu, ir grūti atrast kaut kādus jaunus argumentus. Nu, mēs vēl neesam tikuši līdz kalna virsotnēji. Daļa no minētajām summām jau ir minētas līgumos, jo mēs runājam arī par papildus finansējumu. Tālāk. Referents minēja bankas. Izskatās, ka tad, ja ir noslēgts līgums, banka iziet uz visai zemu risku. Es nezinu, kāda ir situācija citās dalībvalstīs. A kamatokbām Un eh, šis zamais risks neatspoguļojas uh, procentos. Īstenībā procentos kaut kādā brīdī vajadzētu būt uh, iekļautam šim riskam. izņemot uh, atsevišķus ekstrēmus gadījumus, līdzekļi saņēmēju sasniedz laicīgi. Protams, varētu būt nepieciešams pārliecināt bankas, eh, ka tām ir eh, līdzekļi jāpārskaita veicīgāk. Ből, kifizetések. Otra piezīme saistīta ar skaitļiem. Mums uh, ir piedāvāts konkrēts sātvars schēma, un uh, mums ir iespējams uh, veikt izmaksas nevien 13., bet arī 14. un 15. gadā. Tā tad iespējams, ka kaut kādā brīdī dalībvalsts tomēr saņems 260 miljārdus eiro. Man ir konkrēts jautājums referentam, runājot par tabulām. Es uh, tur neveicu precīzi saprēķinus, Bet uh, runājot par pēdējo ailīti, es īsti nesaprotu, kas tur ir domāts. Tur ir rakstīts, ka 2011. un 2012. gadā, nu, te ir procenti. Varbūt, ka es to aplami interpretēju, saka runātājs. Tā tad ir 2010. gada stabiņš, tālāk 2011. gads, te ir vairāk stabiņi, bet uh, Neskatoties uz to, kā es rēķinu, es nenonāku pie tiem skaitļiem, kas ir attēlot pēdējā ailītē. Varbūt, ka referents varētu man to paskaidrot, ar kādas metodas palīdzību viņš ir nonācis pie šiem skaitļiem. Ja viņš man to paskaidrot, būtu viņam ārkārtīgi pateicīgs. Nu jā, protams, tie ir ļoti vērtīgi skaitļi, kas atspoguļoti šajā tabulā, bet es nezinu, es ne, nemāku interpretēt skaitļus pēdējā ailītē. Varbūt, ka esmu kaut ko te jau iepriekš sajaucis un tāpēc sanāca arī nepareizi skaitļi pēc tam. Simon,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 to see how we finish the year. And it will be an answer to those who say there's a big difference, unfortunately, in absorption. Just look at the uh, absolute numbers. Thank you very much. Très bien, merci beaucoup. Ļoti labi, paldies, referenta kungs. Tātad es atgādināšu, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 1. februāris 2012. Mēs uh, balsosim par godmaņa uh, kunga ziņojumu 8. martā, tā lai eko komiteja arī varētu par to nobalsot un varētu šis ziņams tiks pieņemts plenāra sēdē. Tagad, godā tie kolēģi, es aicinu dot vārdu Žān Lukam Deon, jaunajam vicepriekšsēdim. Tas būs septītais darba kārtības punkts. Un mēs esam, kā parasti citās sēdēs, esam paredzējuši arī viedokļu apmaiņu par daudzgad finanšu schēmas sarunām. Mēs jau īpaši par to runāsim šajā pēcpusdienā. Un mūsu divi referenti par pašu resursiem nebūs klāt šajā pēcpusdienā, tāpēc Žants Luks Deans vēlējās arī runāt par to tagad. Žāna Luka de An. Lūdzu. Euh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju galvenokārt uh, uzsvērt uz, un manuprāt, tas būtu svarīgi, mm, nodot vēstījumu šo pēcpusdienu par saikni, kādu parlaments vēlas saglabāt ar, starp daudzgadu finanšu schēmu un resursu problemātiku. Es uz to uzstāju, tāpēc, ka mēs dzirdam no Dānijas prezidentūras sagatavošanas, un tas līdz zināmajam līmenim ir pareizi, viņi jau īpaši cenšas strādāt pie. Euh, Daudzgad finanšu schēmas, un viņi cenšas uh, arī šo aizdevumu jautājumu diskutēt ar Eiropadomi, bet um, plānošanas grafikā, ko mēs redzam un kas te ietilps, ir risks, ka mēs nonākam pie tā, ka padome, kad tiek rīkot padome jūnija un nav problemātika par pašu resursiem. Un te varētu būt iespējas padom, Eiropadomai ka daudzgadu finanšu schēma un paši resursi tiek atšķirti viens no otra, bet es domāju, ka attiecībā pret um, komisāru šajā pēcpusdienā, mm, bet arī mm, da, ar Dānijas prezidentūru mums vajadzētu uzsvērt, ka pirmo diskusiju līmenī Eiropadomē šī saikne nav sagrauta starp divām pieejām. Uh, Un tas ir galvenais parlamentam, tas nav tāds padomē, bet tas ir komisijas priekšlikumā. Tas ir pirmais punkts, kurus varēju, vēlējos pasvītrot. Ir divi citi punkti, kuri, manuprāt, būtu jānoskaidro labāk. No vienas puses, tas ir attiecībā uz komisijas priekšlikumu, kurā ir priekšlikums, lai būtu pašu resursi, kas būtu balstīti uz finanšu transmisiju nodokli un PVN, bet tas var darboties tikai tad, kad pašu resursi, ja ir vienošanās par nodokļu bāzi, tomēr diskusija par nodokļu bāzi gan padomas līmenī, gan parlamentā nenotiek tajā pašā padomē un tajā pašā komitejā. Tad ir ekofin, kas runā par mm, nodokļu bāzi, gan par eh, finanšu darījumu nodokli, gan arī par PVN. Un parlamentā tā ir ekonomikas komiteja. Un mēs nevaram diskutēt par pašu resursiem, ja mums nav uh, nodokļu bāzi. Tās ir tādas grūtības, kas mums jāņem vērā visu sarunu laikā. To ņemot vērā, šodien mēs varam teikt, ka par finanšu darījumu nodokli diskusija ir sākusies un visi ir piekrituši šai diskusijai ekofina līmenī, bet ir jāparedz tas, ka visi to nepieņems. Un Anna Jensen man lūdza uh, jums teikt, ka tad, kad viņa runāja, iztaujāja komisāru, tad viņam finanšu um, darījuma nodoklis var būt pašu resursu avots tikai tad, ja, um, ja tas ir vispārējs. Tātad te ir mm, problemātika, kas var rasties. Otrais elements mm, attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli šeit. Mm, komisija vēl nav piedāvājusi savu jauno nodokļu bāzi, Bet uh, priekšlikumā, ko tā uh, ir izdarījusi attiecībā uz uh, pašu resursiem, tā atsaucas uz šo jauno bāzi. Un tātad te vajadzētu jautāt komisāram, kurā brīdī priekšlikums par jauno uh, PVN, kurā brīdī komisija uh, iesniegš šo priekšlikumu. Uh, Vēl cits punkts, mm, kas mums ik reizi ir tikšanās laikā ar komisāru, mēs mm, lūdzam, lai viņš mūs informē, un līdz šim komisija ir bijusi visai atturīga, mm, piedāvājot dokumentu, un mūs kaut kur sūta projām, un tas ir dokuments, kur tiktu sniegti rezultāti. IKN attiecībā uz pašu resursiem. Un tas palielinātos līdz 60% ar pašu resursiem, kas jau tagad pastāv, un tam vajadzētu samazināt mm, tieši šos pārpalikumus, kas ir īkaini. Un tieši te priekšlikums varētu būt kļūt interesants ar dalību valstīm, jo tas tām dod mm, rezervi. Un tas ir vienīgais veids, kā izvairīties no e, ideoloģiskām diskusijām un ļauj gūt pragmatisku prie, pieeju. Bet šajā dokumentā nu, te mums ir grūti tādu diskusiju izvērst un uh, konferenci nu, marta mēnesī, ja mums nav šī dokumenta, tad diskusija ar dalību valstīm būs nedaudz sarežģīta. Pēdējais punkts, kuru vēlējos uzsvērt, mm, ka nenovēršami. Būs tāds brīdis, kur mums būs jāspriež, vai pašu resursi, kurus piedāvā komisija, vai tā ir pieņemama bāze, pieņemams pamats arī padomēm. Un arī pat parlamentam, ja parlaments neat atbalsta šo darījumu nodokli. Mums vajadzētu izvairīties no tā, lai šajā brīdī mēs aizslēdzam diskusiju par pašu resursiem. Un izvēle pašu resursiem nav ierobežota e, š, attiecībā uz šo darījumu nodokli vai PVN. Bet es domāju, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz alternatīvām, kāds varētu parādīties. Un jo īpaši vajadzētu vienmēr atcerēties, ka komisija izdara priekšlikumus. Un spēks, kas mums šobrīd ir, un šī iemesla dēļ es arī domāju, ka mums ir jāturpina atbilstīt komisijas nostāja. Komisija ir izdarījusi operatīvus darb, darbspējīgus priekšlikums at, attiecībā uz šiem diviem pašu resursiem. Un es domāju, ka. Mm, es, es nedomāju, ka mums tas būtu jādara oficiāli, bet kontaktos ar komisiju mums vajadzētu to rosināt, arī sagatavot alternatīvas tā, lai kādā brīdī eh, tā būtu gatava arī prezentēt alternatīvas. Un taktiski es domāju, ka ir labāk, ja tā ir komisija. Uh, kas uh, eventuāli priek, sniedz um, alternatīvas priekšlikumus, nevis parlaments, kas to cenšas darīt. Bet šim nolūkam uh, mums ir nepieciešams izdarīt spiedienu attiecībā uz komisiju, lai tā nepamet debatas, ja tā zinātu, ka tās pašreizējie priekšlikumi, um, abi priekšlikumi netiek um, akceptēti. Tas ir tas mazumīgs, ko varētu šobrīd teikt pašreizējā diskusiju stadijā. Uh, Un mana galvenais vēstījums, un mēs ar, par to esam runājuši ar citiem referentiem vēl vakardien, es domāju, ka attiecībā pret jūnija mēnesi mūsu galvenais vēstījums pašu resursu jautājumā ir, ka mēs nepieņemam to, ka mēs noliedzam uh, daudzgad finanšu schēmu no uh, pašu resursiem un jau no jūnija padomes mums ir nepieciešams tā, lai abi divi uh, elementi tur būtu un padomē mm, vajadzētu pievērties abiem šiem elementiem. Ļoti labi, paldies, Žanlup, jo patiešām Dānijas prezidentūra, kuras, ap citu, ļoti piesardzīga vadot šo sarežģīto jautājumu padomes līmenī, tātad Dānijas prezidentūra ir paziņojusi, ka tā vēlētos, ka tā sev ir izvirzījusi par mērķi sagatavot dosjē jūnija Eiropa padomē, Dānijas prezidentūras noslēgumā, kas būtu kā negotiating box bez kādiem skaitļiem. Un tas te varētu norādīt, kādas ir pozīcijas klātesošās, kādas ir uh, šīs stingrās līnijas, konsensus, kuru mums vajadzētu censties virzīties bez kādām grūtībām, un arī punkti, kuri būtu pelnījuši ieņemt galveno vietu sarunās gan padomē, gan arī sarunās starp padomi un parlamentu. Un kā teica Žans Luks, es domāju, mums noteikti vajadzētu uzstāt uz to, lai tad, kad šis dosie parādīsies Eiropa padomē, abas daļas būtu šajā negotiating box. Tas ir skaidrs. Mēs sākam praktiski iemeslu dēļ diskutēt par vienu, pir, pirms runāt par otru, varbūt, bet būs vairāki etapi un pašās beigās, un beigās katram etapam abas divas daļas ir jābūt, tam jābūt vienlīdzīgam šajā pēcpusdienā, pulksten 14. Starp 14. un 15. Dānijas, um, tas ir um, Šulca priekšsēdētāja vadībā, mums ir um, kontaktgrupas sanāksme, darba grupas sanāksme, kurā piedalās referenti ar pārstāvjiem no visām politiskajām grupām un kas nodrošinās koordināciju Eiropas parlamentā. Uh, attiecībā uz sarunu sagatavošanu par daudzgadu finanšu schēmu. Un rītdien pēcpusdienā mums ir jauns viedokļu apmaiņas rauns ar parlamenta delegāciju un padomes delegāciju. Tātad šis trio, kurā, kas būs veltīts tēriņiem, un tas būs jauns e, gadījums, iespēja at atgādināt mm, par mm, šiem nosacījumiem attiecībā uz pašresursiem. Tagad runās Pauls Rubī. Jā, tankie, flesīcinda. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir viens jautājums Žanam Lūkam. Visā Eiropā mēs cīnāmies ar finansējumu problēmām. Mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības pašresursiem, bet arī par stabilizācijas mehānismu. Uh, un stabilizācijas uh, instrumentu. Šeit uh, tika uzņemts ļoti liels garantijas. Bet īstenībā jūs uzņematies garantijas, kaut kādā brīdī jums par to viss ir jāmaksā. Gribēju uzdot jautājumu, vai finanšu ministriem kādreiz nevajadzēs palauzīt galvu par to, kā ar pašu kapitālu varētu finansēt šo garantiju fondu. Uh, Un eh, varbūt, ka vajadzēs izmantot finanšu transakcijas nodokli, lai varētu šo garantiju summu eh, garantēt ilgtermiņā. Līdz ar to ir aprūpēs par pietiekam uh, lielu finansējumu šiem fondiem. Varbūt eh, pašresursu jomā mums vajadzētu eh, vairāk orientēties uz PVN kā pašresursu avotu, jo īsnībā tas ir stabils mehānisms, kas jau pastāv un tur neko no jauna nevajag izgudrot. Un eh, finanšu transakciju nodoklis mēs īsti nezinām, kāds tas iztīsies un ko ar to īsti apliks. Vai tad mēs par katru mazu, mazu transakciju uzliksim nodokli vai uzliksim to no kaut kādas konkrētas summas? Es domāju, ka PVN ir stabilāks mehānisms. Paldies. Merci, Paul. Paldies, Paul. Jutahau. Jā, ja, vielen dank. Ich hab... Paldies. Es lūdzu vārdu, jo es gribu Luku atbalstīt. Wir ähm, sowohl die Verhandlungen über unsere Ausgaben Ja mēs runājam par uh, mūsu izdevumiem, mums, protams, ir jādomā arī par ieņēmumu pusi. Arī tādēļ, ka mums ir atšķirīgas kompetences visi ir informēti, ka mēs varam uh, paust savu viedokli par pašresursu sistēmu. Bet runājot par finanšu schēmu, mums ir piekrišanas tiesības un pienākumi. Šī iemesla pēc mums nevajadzētu visu te sajaukt vienā juciklī. Tas nav viens un tas pats, bet noteikti mēs varam panākt daudz vairāk šos jautājumus aplūkot tādā kopskatā, nevis visu mēģinot nodalīt. Šanam Lukam ir pilnīgi taisnība. Ja uh, Dānijas prezidentūra sagatavos šo negotiation box, tad viņiem vajadzētu skatīties arī uz ieņēmumiem, nevien uz izdevumiem. Un es gribu Žanluku arī atbalstīt tajā, ka mums ir jāparūpēs, lai komisija beidzot izstrādātu alternatīvus priekšlikumus. Mēs nevaram uh, pieļaut to, ka Eiropas parlamentam ir jāizstādā priekšlikumi, kā attīstīt un izbūvēt tālāk šo pašresursu sistēmu. Mēs jau piedzīvojām, ka sagatavojot parlamenta pozīciju par daudzgadu finanšu schēmu, mēs neteicām, tas ir tas nodoklis un tas ir šo divu nodokļu apvienojums. Nē, Mēs teicām, esam atklāti visiem priekšlikumiem, un komisijai ir jāizstrādā priekšlikumi. Komisija tagad ir izstrādājusi priekšlikumu. Pie uh, priekšlikuma mums ir jāstrādā, un līdz tekus jāpasaka komisijai, lai tā izstrādā alternatīvus priekšlikumus. Ja, piemēram, padome ne, nelems par konkrētu veidu nodokli vienbalsīgi, sarunu laikā mums, protams, ir jābūt vienotiem. Un jūs ļoti labi zinat, ja mēs tagad sāksim diskutēt par atsevišķiem nodokļu tipiem, tad katram parlamentārietim, es tepat nerunāšu par politiskajām grupām un piedarību tām, bet par parlamentu kopumā. Tātad katram deputātam ir uh, savas privilēģijas, uh, uh atšķirīgi viedokļi par to, kā uh, papildināt Eiropas Savienības budžeta ieņēmumus. Mums īstenībā tas nozīmēs tikai tādu rīvēšanos, mēs nevarēsim vienoties, bet mums ir nepieciešama vienotība. Tā kā Žants Lūks to teica, un es domāju, ka Anni Jensen uh, domā to pašu. Mums ir jārīkojas saskaņā ar Žanu Luku ieteikumiem, jā. Merci, Juta. Jan Mulder. Paldies, Juta Jans Mulders. Uh, Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlētos dzirdēt precizējumus par to punktu, kur minēja jau Juta. Kāda tieši ir parlamenta ietekme atbilstīga līgumam? Pašu resursu dalību valstu kompetences jautājums. Taču īstenošanai nepieciešama parlamenta piekrišana. Kāda ir tieši mūsu ietekme, jo padome var lemt visu, ko tā vēlas, bet, eh, kad mēs atsakām to īstenot, tad, manuprāt, tas ir punkts un strupceļš, tad varētu lūdzu precizēt eh, to, vai mums parlamentam tiešām ir eh, ieteikme uz pašu resursiem, vai labāk to aizmirst. Es tūlīt atbildēšu. Jautājums pirms mēs vispār nonākam pie, pie iemērošanas un īstenošanas, kad dalība valsts ir skaidri uh, izteikusies, tā ir mūsu nostāja, ko atgādina arī Žans Luks, mēs nesieksim nekādu piekrišanu izdevumiem, ja nav nekā politiska vienošanās par ienākumiem. Mums ir teikšana un sakāmais par uh, ienākumiem. Mums ir uh, politisks veto tiesības, juridiski nē. Padomi tur lemj, lai rastu šos resursus, bet līgumā paredzēts, kad ir pieņemts lēmums par pašu resursiem, tad ir tāda procedūra, kas ir līdzīga uh, koplēmumam, bet mums ir sakāmais, tas viss atkarīgs no mūsu nostājas. Gracias, presidente. Bueno, en la última reunión que estuvimos tratando. Pēdējā iepriekšējā sanāksmē mēs runājām par pašu resursiem. Es atceros, ka referents lūdzēja Jānsens kundzei un arī Dēna kungam dar arī to, ka bez jau esošajiem uh, nodokļiem ne tikai Tobina uh, nodoklis un PVN, ka ir arī vēl citi punkti. Es domāju, ka mans lūgums netika ņemts vērā, bet uzklausot tagad Dēna kungam, kungu. Man liekas, ka mēs tagad atgriežamies arī par šīm citām iespējām. To runāja arī, ha, par to runāja arī Hauskundze. Mēs vienmēr lūdzām, lai komisija savā priekšlikumā minētu arī finanšu um, darījumu nodokli, un par to esam ļoti daudz runājuši, bet tagad vairs nav minēts šis, uh, šis nodoklis. Bet šī iespēja vēl pastāv, un arī padomē jāsniedz ir savu vienprātīgu vienošanās. Uh, bet nevajadzētu to paredzēt kā vienīgo iespēju par šo transakcijas nodokli. Jo ir vēl arī citas lietas, kas ir svarīgas. Mēs atbalstīsim komisiju, tās mēģinājumā arī pārņemt pašu rešu, resursus, bet aicināšu komisiju nenorādīt visus šos dažādās opcijas. Esam daudz cīnījušies par to, lai finanšu transakcijas nodoklis arī tiktu uh, saglabāts, bet nevajag aizmirst arī vispārējo, ir jāņem arī. Uh, visu akciju iespēju klāsts, lai redzētu, vai mēs varam nonākt pie um, vienprātīgas vienošanās gan padomē, gan parlamentā. Neaizmirsīsim, ka komitejas un parlamenta galvenais mērķis ir iegūt pašu resursus budžetam. Vai tas resursi iegūstam no vienodokļu vai no citu, nu, par to var diskutēt. Uh, bet uh, svarīgākais ir, lai būtu vairāk šo resursu, lai nebūtu vairs problēma par uh, turpmāko finansējumu, jo katreiz mēs uh, prasām 1-2 eiro vairāk, uh, un tas ir jāatrisina tā problēma. Muchas gracias, Eider. Paldies, Bökungs. Ja, vielen Dank. Ich möchte aus. Raimersbergi. Jā, paldies. Es gribēju atbalstīt to, ko teica Žāns Luks, eh, Juta un eh, arī pārējie kolēģi. Mūsu priekšsēdētājs eh, brīfinga laikā arī polijas prezidentūrai teica, ka bez pašresursu jautājumu atrisināšanas mēs nevaram uh, īstenībā pavirzīties solīt uz priekšu. Punkts. Ar parlamentu konsultējas, jā, tāda ir procedūra, ja mēs uh, pievēršamies pašresursiem, bet runājot par konkrētiem īstenošanas priekšrakstiem, ir nepieciešama parlamenta um, zaļā gaisma. Uh, Mums nevajadzētu te tagad uh, skaldīt matus. Un kom, Juta pareiz teica, ka komisijai ir jāstrādā alternatīvas un ir jāsaprot, uh, ko tas uh, nozīmēs arī dalībvalstīm un to iemaksām. Tā ir komisijas kompetence. Kas ir jādara mums? Kāds ir mūsu uzdevums? Mums padomē ir jāpaziņo ka mēs vēlamies vienotu lēmumu pieņemšanu, loģisks lēmums, un ka tāpat kā līdz šim mums ir jāpārliecina dalībvalsts un to valdības, kas tad ir atrunāts līgumos. Es, Juta, Helga un Jensena bijām Uh, Vācijas parlamentā, uh, ārliet, uh, Eiropas lietu un budžetlietu komitejā, un tur tieši par to arī diskutēja. Nu, bet lūdzu vienreiz izlasiet līgumu, ko paši esat ratificējuši. Tā tad budžets tiek finansēts no pašresursiem. Izsaukumzīme. Mēs jau esam piedzīvojuši, ka, pie kā nonākam, ja Eh, daži punkti līgumos un līguma pielikumi netiek īstenoti. Ekonomikas un monetārajā politikā. Nu, beigās eh, tā ir milzīga ķēza. Un neviens nevar darīt tā, ka es tagad ievērošu tos punktus, kas man ir paprātām, un tie, kas man nepatīk, par tiem es vispār nedomāšu. Nu, nestoties to, ka esmu to visu ratificējis. Mums ir jārunā par uh, līgumu ievērošanu. Un tāpat vajadzētu palauzīt galvu par to, kādas ir labākās iespējas un alternatīvas. Un nebūtu pareizi šajā brīdī, tad, kad mēs paši meklējam savu pozīciju, vēlamies vienoties ar padomi, visu laiku runāsim par pašu resursiem un dosim tie priekšroku. Mē, mums otrais ir jāspēr arī turpmākie soļi un mums ir jāmēģina, runājot par to, kādas sarunas norisinās padomē, pirms sarunu vešanas kastēm, negotiating box, pateikt, kādas ir parlamenta galvenās prioritātes. Un par eh, daudzgad finanšu plānu vispār eh, runāsim šajā pēcpusdienā. Paldies, priekšsēdētāji. Merci, Raimer. Paldies, Raimer. Tas ir vieduma balss. Stripels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es domāju, ka no politiskā viedokļa ir ļoti labi, ja mēs saglabājam opcijas atvērts, un opcijas ir dažādas, ko mums sniedza komisija. Līdz ar to, manuprāt, ir svarīgi ne tikai koncentrēties uz vienu vai diviem risinājumiem. No otras puses, es domāju, ka būtu arī kļūdaini, kā norādīja Rubīka kungs, arī attālināties un atteikties no šīs. Uh, transakciju nodokļu, jo parlamentā ir vairākums, kas to atbalsta, arī komisija ir Barozo iestājas par to. Ir arī pol, no politiskās uh, komunikācijas viedokļa, tas ir taisnīguma jautājums, mēs reglamentējam visus tirgus, kādēļ ne finanšu darījumu tirgu. Tādēļ jāatstāj viss uh, atvērts attiecībā uz šīm opcijām. Nevajadzētu distancēties tagad šajā konkrētajā brīdī no šī nodokļa un no tā, ko teicām pagājušajā nedēļā, bet jābūt arī gataviem, varbūt mums jābūt gataviem arī citām opcijām. Vēlos vēlreiz uzsvērt to, ko teica Raimers. Uh, mums ir ļoti būtiski tas, lai mēs arī turpinātu nustāt uz pašu resursiem. Ja mēs to neai neizmenedžēsim līdz nākamajiem finanšu schēmai, tad būs lārkārtīgi liels problēmas ar budžetu tuvāko gadu laikā. Es tādēļ gribu atbalstīt šo, prie, šo pieeju. Un arī, ko teica Jūta, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, bet mums ir jāpatur daudz opcijas uz galda un arī jābūt jūtīgiem pret politiskām uh, lietām, kas notiek, jāraukot ar Sarkozī un Merkeli. Un jāskat, ko viņi darīs attiecībā uz šo fra, fra, uh, transakciju nodokli, gan vēlēšanu, gan citu apsvērumu dēļ, kā viņi rīkosies. Mums ir jāpatur šīs opcijas atvērts. Paldies! Merci, um, Helga! Paldies, Helga! Helga runāja arī par Francijas republikas prezidentu sacīto, kurš paziņoja, ka Francija pieņ uzņemsies iniciatīvu piemērot nodokli finanšu darījumiem balstoties uz Eiropas komisijas priekšlikumiem, negaidot, kad to darīs partneri, lai parādītu pa labu piemēru. Šis paziņojums ir jāvērtē ņemot vērā to, ka e, šī priekšlikuma autors pašlaik ir vēlēšana kampaņā. Un ka jebkurā gadījumā Francijas parlamenta kalendārs ir tāds, ka viņiem nav iespēju pieņemt e, šo nodokli Francijas parlamentā pirms prezidenta vēlēšanā, pirms prezidenta un arī parlamenta vēlēšanām Francijā. Mon sentiment personnel, non pas nu, mans personīgais viedoklis nevis kā francūža, bet uh, man kā priek. Bet uh, mans tātad uh, viedoklis ir uh, pieturēties pie šī paziņojuma pozitīvā aspekta. Tas ir liela valsts, un esošais prezidents nav, gluži, nav komunists, nedz antikapitālists, un vismaz nesistemātisks. Tas ir viena no lielajām valstīm, kas ir labvēlīga Eiropas komisijas priekšlikumam un, ar to, un runā ar, ar vēl vienu Eiropas dibinātāju valsti par to. Mm, es domāju, ka tas ir jāiekļauj mūsu sarunās. Jārkungs. Un tad uh, Jensen un Žana Luks noslēgs diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs piezīmes. Pirmām kārtām. Uh, Es domāju, ka visi jautājumi ir jāapskata kopskatā, nevis tikai izdevumi, bet arī um, pašresursi. Un, ja mēs runāsim tādā ļoti sausā lietišķā valodā, mums kāds var pateikt, ja jūs nepildīsiet savus pienākumus, tad Eiropas parlaments tiks izslēgts no šīs spēlītes. Mēs nevaram visu laiku tikai pastāvēt uz savas pozīcijas, tikai uh, vedot sarunas ar citām institūcijām. Mums būs pietiekami daudz līdzekļu, instrumentu un um, spēcīgi argumenti. Otrām kārtām Komisijai jāstrādā priekšlikums, varu piekrist tam. Bet es sapratu Rubiga kungu tā, ka mums nevajadzētu ļaut, lai mums piedāvā tādus šķietamus pašresursus. Eh, īstenībā par finanšu transakcijas nodokli vēl ir pārāk runāt, tas vēl nav ieviests un ir ļoti daudz eh, viedokļu, kā vēl eh, kaut ko izmantot, kur dabūt vēl papildus līdzekļus, kā šos fondus finansēt. Nevajadzētu ieviest kaut ko tādu šķietamu, iluzoru. Un trešām kārtām, jā, mums vajadzētu vienoties par konkrētu nodokli un. Tā kā Eh, zināmā mērā esmu eh, pārvērties no pašresursu pretinieka eh, par pašresursu aizstāvi. Nu, jā, īstenībā mēs arī attīstāmies laika gaitā. Es esmu pats piedzīvos tādu personīgu attīstības stadiju. Un, ja mēs runājam par pašresursiem, šiem. Mm, E, nodokļiem ir jābūt pietiekami robustiem e, un tiem nevajadzētu būt pakļautiem pārāk lielām svārstībām. Un kas tad notiks, ja, piemēram, e, kādos gados šie nodokļi būs ļoti zemi, un kur tad mēs ņemsim naudu, tad mēs ņemsim kredītu, un pēc tam tad nākamajā gadā atkal nodoklis pēkšņi būs zemāks, un tad mēs atkal ņemsim kredītus, un tādā veidā iedzīvosimies lielos parādos. Tāda jābūt stingram un um, tādam stabilam nodoklim. Mums nevajadzētu nekādā gadījumā uh, iedzīvotos parādos un padomāsim par to arī nākotnē. Paldies. Merci, mon cher. Paldies, godāto kolēģi Amjensen. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Notik jau arī pirmās diskusijas ekon komitejā par FTT un ir arī dažādi viedokļi, bet mans iespējas ir tāds, ka parlamentā vairāk mums būs par šo finanšu transakcijas nodokli. Mm. Mīrīgi jūs dot jautājumu komisijai, komisija ne, nesniedz gluži atbildes. Jautājums ir, ja ne visas dalība valsts piedalās un nepiemēro šo nodokli, bet to grib piemēram tikai Francija vai Vācija, vai tas vispār ir iespējams at, atbilstīgi komisijas priekšlikumam? Uh, piemēram, Francijas eh, pensijas fondi, kas maksā nodokli par eh, šiem, fran... Eh, šiem finanšu darījumiem, tad viņi dodas strādāt vienkārši uz Londonu. Kā mēs to kontrolēsim? Francija to varē, vai tas nozīmē, ka Francija prasīs Londonas bankām, lai tās ziņotu franču um, nodokļu dienestiem? Tad tāds ir ļoti aktuāls jautājums. Uh, Tātad jautājums komisijai, ja ne visas dalība valstis eh, piemēro šo nodokli, vai tas eh, tiks uzskatīts ar pašresursu un eh, atbildi bija no komisijas nē. Ja mums būs šīs nodoklis kā pašu resurs, tad visām dalību valstīm ir jāpiemēro šis nodoklis. Uh, Es arī izstrādāšu atzinumu ekonkomitejā par šo nodokli un teikšu arī, ka komisijas priekšlikums, kurš ir absolūti konsekvents ar finanšu darījumu nodokli un tiek kvalificēts kā pašu resursu resurs. Tā tas ir minēts komisijas priekšlikumā, bet ja viss dalībvalsts nepiemēro šo nodokli, tādā gadījumā šo nodokli nevar uzskatīt par pašu resursu. Uh, Un tālāk, kad mēs runāsim, varbūt mums būtu arī jāpievieno grozījums, jāiesniedz attiecībās direktīvu. Viss 27 dalība valsts teiks jā finanšu darījumu nodoklim, un šeit, protams, tā ir vienprātība. Ja visas 27 dalība valstis piemēro šo nodokli, tad tas ir jāizmanto kā pašu resursu. Ja visi saka jā šim nodoklim, tad tas ir jāizmanto kā pašu resursu. Bet. Uh, pašlaik zinu vairākas dalību valstis, kuras ir absolūti pret, arī tā skaitā manu Dānijas sociāldemokrātiskā valdība ir pret to. Kamēr šis nodoklis nebūs globāls, tikmēr netiks teikts jā vārds finanšu darījumu nodoklim. Līdz ar to ir neskaidrs vēl vai vispār šī lieta būs iespējama vai nepaldies. Merci. Uh, just... Paldies. Mm, personīgs komentārs pirms eh, Žants Luks noslēdz mm, diskusiju. Es domāju, ka tā kā jau gandrīz visi runātāji to teica, un tas ir svarīgi, mm, nepieciešams virzīties pareizā ritmā uz priekšu. Runājot par pašu resursiem, jo īpaši te bumbiņa ir padomes laukuma pusē, un mēs nevaram neko iegūt, ejot ātrāk kā padome. Un, eh, manuprāt, un tāpēc es runāju pirms Žana Luka, manuprāt, mums nav nekas iegūstams. Ļaujot parādīt to, ka mēs esam skeptiski attiecībā uz mm, to, kas notiek padomē paša resursu gadījumā. Un kā to teica Žāns Luks, visas valstis ir pieņēmušas konkrēti strādāt, balstoties uz komisijas priekšlikumiem. 27 dalību valsts vairākas teica, mēs esam skeptiski, mēs esam rezervēti, citi ministri pat publiski paziņoja, ka mēs esam pret pašu principu, tomēr viņi sēž pie galda. Un, ja ar, parādās par kādu konkrētu nodokli, jauns nodoklis, tas ir finanšu darījumu nodoklis, un dālī valstis vistiešāk skartās. Mm, te būs tieši apvienotā karaliste sitī dēļ, un ja tiek izveidota. Um, Oglekļa uh, nodoklis tad ir valsts, kas tiks vairāk skartas kā citas, piemēram, Vācija, bet mēs varam rast risinājumus um, mm, e, at, Un mēs to esam darījuši arī pagot, pagātnē, um, piemēram, no muitas uh, nodokļiem. Un liela daļa no produktiem, kas nāk no ārpuses, kas tiek ieviesti kopīgā tirgū, tie nāk no Rotterdamas vai Antverpens, un mēs mākam to darīt. Un ir valstis, kas varbūt um, kultūrālu refleksu dēļ Un, un dažas arī taktisku apsvērumu dēļ saka, ka galīgi nav um, nepiekrīt, bet tās paliek pie galda, un beigās mēs tās pārliecinam. Līdz ar to es neesmu uh, skeptisks pret šo diskusiju, un es domāju, taktiski tā būtu kļūda, un arī um, par spriedumu, kāds mums šobrīd varētu būt, tas būtu pāragri. Un tas būs tāds personīgs viedoklis. Žanlūk, lūdzu. Paldies, prieksēdi. Es uh, arī piekrītu jūsu pieejai Es domāju, ka šobrīd parlamenta vēstījums šajā pēcpusdienā kontaktu komitejā mums vajadzētu atkārtot, ka mēs nepieņemam to, ka abi divi tiek mm, šķirti. Mums vajadzīga diskusija par abiem. Ņemot vērā, ir divas piezīmes. Es patiesi domāju, kā to teica Rubiks ka pievienotās vērtības nodoklis būtu saglabājams, jo pašreizējais PVN devums um, to valstis nevēlas un mm, to vajadzētu aizvietot, bet šeit mums ir jāuzstāj komisijai, lai tā piedāvā jaunu bāzi, jo tas priekšlikums par pašu resursiem ir balstīs uz jaunu regulējumu mm, PVN jomā, un es domāju, es vajadzētu uzstāt, lai komisija iesniedz šo projektu. Es otrkārt pilnībā piekrītu tam, ka šie pašu resursiem būtu jābūt stabiliem, citādi mēs uh, nonākam pie situācijas, kurā ir ļoti nestabils budžets, un Lamasūra mm, ziņojumā ir kritērija eh, par mm, šo, lai izvēlētos eh, šos pašu resursus. Un es ārkārtīgi priecājos par atbalstu, kādu saņēma šī pieeja. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta komisija ka mums jau no šī brīža ir jāsūta mm, signāli neformālā veidā komisijai, ka ja viens no piedāvātajiem pašu resursiem tiek bloķēts un nevar tikt izmantots, tai jābūt gatavai mm, nākt klajā ar alternatīvām, un es domāju, ka komisijai ir jā, tas jāprezentē, un mēs pēc tam tad varam atbalstīt komisiju, jo mēs esam pārāk delikātā procedūrā, lai mm, tie būtu mēs, kas to daram, jo mums ir savas iniciatīvas, un tā, lai debats neapstātos vienā brīdī. Ļoti labi, paldies, Žanluk. Nu, lūk punkts eh, sarunās par pašu resursiem. Mēs eh, pie tā vēl atgriezīsimies eh, diskusijā ar komisāru, un tur būs arī diskusija par resursiem, jo referents mums saka, ka jāizmanto šis gadījums, lai uzdot jautājumu komisāram arī par uh, izdevumu mm, pozīciju arī ar citiem referentiem. Es tagad aicinu pāriet pie balsojuma, kā mēs to pārredzējām mūsu darba kārtībā, Un konkrēti 18. punkts Vertemānes kundze mums priekšā stādīs atzinumu projektu par priekšlikumu regulāri, ar ko nedaudz groza Eiropas Savienības tiesas statūtus. Varbūt Vertmanes kundze varētu mums sniegt informāciju pirms mēs sākam balsošanu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Es jau vienreiz jūs iepazīstināju ar šo ziņojumu un Eiropas kopienu tiesa uh, piemēr, piedāvā nelielas izmaiņas statūtos, lai uzlabotu efektivitāti. Viņi grib ierīkot vicepriekšsēdētāja amatu un tiesu vajadzētu papildināt ar 12 jauniem tiesnešiem. Es jau argumentēju, kāpēc tas ir vajadzīgs, un jums vajadzētu balsot par šo ziņojumu. Netika iesniegti nekādi grozījumi. Tātad šeit mēs uh, Es tikai gribēju pateikt, ka uh, Dajana Volesa ir referente atbildīgajā jūri komitejā, un mēneša beigās viņa atstās parlamentu. Iespējams, tur kaut kas mainīsies. Es eh, sarunājos ar sekretariātu, man teica, ka nestoties uz to, atzinums ir jāpiedāvā. Eh, es neesmu mainījusi savu viedokli un domāju, ka neviens no pārējiem nav mainījis savu viedokli un gribēju pateikt, ka mums vajadzētu balsot par kolēģiem vēlējos pateikties par um, izrādīto atbalstu un tāpat sirsnīgs paldies sekretariātam par profesionālo atbalstu. Paldies! Merci, madam. Mm, paldies, referentes kundze. Sekretariāts novērtē jūsu pamatoti labos vārdus. Nā, viens nelūdz vārdu. Es pie, es iesniedzu tad, tad um, balsošanai bloku, kas ir par Paldies. Kas ir pret? Viens, divi. Atturas. Labi, tātad pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicu, apsveicam mūsu referentu. Mums ir pēdējais balsojums, un šodien nav daudz balsošanas. Kas ir par pārnesumu, ko mums piedāvā Žozefs Menos Fernandes par um, revīzijas palātas budžetu. Divient. E. Paldies, priekšsēžu kungs. Nav juridisku seku, kas te būtu. Runa ir par 47. pantu finanšu regulā un nav mm, problēmu par juridisko bāzu, bāzi, nav arī problēmu par budžeta aspektu šajā jautājumā. Tur nav nekādu grozījumu. Runa patiesībā ir par vienkārši divu asistentu vietām, divas mm, pozīcijas, kas ir līdzvērtīgas mm, atalgojuma ziņām. Tas arī viss. Tur nav nekas īpašs, kas būtu norādāms par šo jautājumu. Un tātad, ja nav iebildumu par šo amatu izmaiņām, problēma ir atrisināta. Un, kurā gadījumā mēs jau esam snieguši nepieciešamā informāciju par šo jautājumu, un priekšlikums jau ir zināms, un ja neviens neiebilst, tā kā tur nav nekāda īpaša problēma, es domāju, ka mēs varam izteikties pār šo priekšlikumu. Paldies, referenta kungs, man tiek teikts, ka ir mm, revīzijas palātas pārstāvis Rodrīgisa kungs mūsu vidū. Ja jūs vēlties atbildēt uz mūsu referenta jautājumiem, es jums dod vārdu, lūdzu. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Lielas paldies, priekšsēžkungs. Ja es pareizi sapratu, referenta jautājums drīzāk attiecas uz detaļām uh, šajiem amatiem, un kā jūs zināt, tad revīzijas palātā ir tāda politika, kurā cenšas pārkonvertēt uh, uh, posteņus, un tas, ko mums šobrīd prasa, tas attiecas uz administratīvajiem uh, posteņiem, kas ir devušies eh, priekšlaicīgā eh, pensijā 2016. gada beigās. Un tāpēc mm, palāta prasa jūsu piekrišanu, lai varētu tos pārveidot. Paldies! Merci bien! Lielas paldies! Ņemot vērā šos precīzējumus, jūs, referenta kungs, mums mm, iesakās val, balsot par. Kas ir par? Paldies! Kas ir pret? Neviens atturās. Pieņemts vienbalsīgi apsveicu mūsu referentu un revīzijas palātu. Mēs esam izsmēluši šī rīta darba kārtību. Paldies! Mēs atsākam darbu tajā pašā telpā bez kafijas pulksten 15. ar komisāru. Un es atkārtošu, ka delegāciju locekļiem par um, daudzgad finanšu schēmu, ka mēs darbājamies arī um, Šulca um, prezi vadībā kontaktgrupā 2014.